Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome. Dāmas un kungi, kolēģi, laipni aicināti šīs dienas ārlietu komitejas sanāksmē, kavējamies astoņas minūtes, tad labāk sāksim. Pirmais jautājums ir darba kārtības apstiprināšana. Ja nav komentāru, tad darba kārtība ir apstiprināta. Otrais punkts. Nav paziņojuma no manas puses. Trešais punkts mūsu iepriekšējā sanāksmes protokola apstiprināšana, proti, kas bija 16. maijā 18. gadā no jūsu puses nebija, eh, ja nebūs komentāri, tad līdz sanāksmes beigām protokols tiks apstiprināts. Līdz ar to 4. darba kārtības punkts. Laipnāts un Austrijas ārlietu ministru Kārienu Kneiselu kundzi jau bija iespēja mums kopīgi ieturēt pusdienas. Austrija ir Eiropas Savienības padomes e, prezidenta valsts jau trešo reizi 96. gada laipni aicināti vēlreiz, un ministri pavada Aleksandrs Maršik, politiskais direktors no Austrijas ārlietu ministrijas un pastāvīgais pārstāvis vēstnieks Nikolas Maršik varbūt kavēsies. Ā, nē, re, kur viņš ir. Atvainojiet, lūdzam. Manā runā ir rakstīts, ka viņš var kavēties. Lai arī kurš to rakstīja. Naisels kundze ir laba tradīcija, ka prezentūras sākumā mēs uzklausam, tātad mēs labākā komiteja un visām divas komitejām eh, parlamentā, arī prezidenta valstis ministrs bija Bulgārijas ministrs, kas šeit bija pirms sešiem mēnešiem. Vēlreiz mēs esam izšķirošā brīdī Eiropā, tas ir skaidrs, Un, lai varētu stāties pret izaicinājumiem, tad Eiropas Savienībā ir jāreformējas pieņemot lēmumus attiecībā uz darbu nākotnē. Nākotnes sistēmu gribu ierosināt bez liekas kavēšanās, bet ka es gribētu dot jums vārdu, lai jūs varētu iepazīstināt ar jūsu prioritātēm no Austrijas prezidentūras puses, un man viens organizatorisks jautājums nav tulkojuma uz nīderlandiešu valodu šodien bet es neredzu te nevienu nīderlandiešu vai flāmu kolēģi, kas šeit būtu līdz ar to. Ministre Knēseles eh, kundze, lūdzu, jums vārds. Liels paldies! Priekšstādā kungs, liels paldies! David McAllister, dāmas un kungi, labu pēcpusdienu! Laipni aicināti, man ir gods šeit būt vēlreiz. Man pirms gada bija iespēja nolasīt lekciju šajā zālē. Uh, Un vispirms es gribētu vērsties un ļoti sirsnīgi sveikti atpazīstu dažas sejas, kā Petelekungu es varu redzēt arī daudzus citus, ar kuriem es tikos daudzos citos apstākļos iepriekšējos gados. Līdz ar to no jauna šeit, tā teikt, redzamies un attiecībā uz dažiem no jums, tā varbūt ir pirmā reize, gribētu arī sirsnīgi pateikties tulkiem laipni saka, ka runātāji, kas mums atvieglos mūsu komunikāciju. Varētu jums jau no sākuma pateikt, ka es pāriešu uz franču, angļu un vācu valodās, tātad, lai varētu arī uh, izteikties dažās no valodās, bet, protams, jūs ļoti laipni aicināti mūsu diskusijās vēlāk vai nu runāt angliski, kas šobrīd ir lingva franka, varētu teikt, arī darīšu visu, kas manos spēkos, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem spāņu vai itāļu valodās. Un es esmu ļoti pateicīga saviem kolēģiem, kas sagatavoja paziņojumu, tā kā sāksim franču valodā. Un man īpaši tuva ir šī valoda. Honorable. Godātais priekšsēdētāja, Dāvīd, godātie komitejas deputāti, man ir uh, liels gods jūs uzrunāt šodien kā Austrijas ārlietu ministrei un kā uh, Eiropas uh, Savienības prezidējošās valsts pārstāvē. Es gribu teikt, ka es uh, ļoti augstu vērtēju parlamenta lomu. Eiropas uh, parlamentam ir ļoti svarīga loma likumdošanas procesā, bet tā arī ir Eiropas uh, institūcija, kura nodrošina vāru dalīšanas principu. Jo šis princips, varu dalīšanas princips, tātad ir nodalīta uh, likumdošanas izpildu vara un eh, tiesu vara ir uh, pamat princips uh, Eiropas kontinentā, un tieši tas ir padarījis mūsu kontinentu par to, kas tas ir. Un es Moljēra valodā uh, Gribētu uh, citēt Monteskie, kurš 1748. gadā likuma garš rakstīja, nav brīvības, ja tiesu vara nav nodalīta no uh, likumdošanas un izpildvaras. Monteskie ir man, viens no uh, tiem filozofiem, ko es visaugstāk vērtēju, un um, ne tik senos laikos viņš ir rakstījis šos vārdus, norādot uz tiesu, uz lik, varas dalīšanas principu un likumdošanas varas nozīmi, un ir uh, ļoti uh, svarīgi šo principu ievērot gan nacionālā līmenī, gan Eiropas līmenī. Un turpinot citēt Šārlu Monteskie, viss uh, būtu zaudēts, ja viens cilvēks vai viena institūcija pildītu visas šīs trīs funkcijas. Ja uh, pieņemtu likumus, uh, tos izpildītu un uh, tiesātu, spriestu tiesu. Tagad pāriešu uz angļu valodu. Es gribētu šeit uzaicinājumu sniegt šai augsta godātai komiteja un tās dalībniekiem, lai novadītu neformālu dialogu kopā ar mani turpmākā mēneša laikā, tā lai varētu turpināt mūsu dialogu. Un lūdzu domājiet par to, kā par simbolu Austrijas viesmīlībai. Un es aicināju parlamentāriešus manu biroju ārlietu ministrijā un uh, Ja no nu, eh, kāds no jums esat vinē, tad esat laipni aicināti pusdienās manā birojā. Priekšsēdētāja kungs, augstu godātie komitejas dalībnieki Austrijai, tā šī ir pirmā prezentūra pēc Lisabonas kontekstā, proti CFSP Mēs uzticamies augstai pārstāvei kopē Magarīnī kundzei, kas ir komisijas viceprezidenta, lai viņa varētu vadīt mūs un nodrošināt kopā ar mums visiem saskaņotu ārējo darbību Eiropas Savienībā. Mēs Austrijas valdībā pilnībā atbalstam pūliņus, ko veic augstā pārstāve. Un es gribētu izmantot šo iespēju un pateikties Federikai un visai viņas komandai par lielisko darbu, kas paveikts kopš 14. gada. Bija tūlītēja, nu, burtiski tā kā uh, zebens spēriens, varētu teikt, starp uh, Federiku Magarīnu un mani, jo mēs kaut kādā ziņā faktiski kontaktējamies attiecībā uz ārpolitiku, un šis jautājums ir tuvs manai sirdī, un tas man ir pavadījis lielākajā daļā manas dzīves. Eh, līdz gatavoties mūsu prezidentūrai, mēs jau sākām liederīgu un augsmīgu sadarbību ar Eiropas ārējas darbības dienestu, un mēs turpināsim to darīt arī nākotnē mūsu prezidentūras laikā, un lai pastiprinātu sloga sadalījumu, un es tiešām domāju par sloga sadalījumu. Mums visiem ir atšķirīgas ekspertu zināšanas, mums ir dažādas kolektīvas zināšanas mūsu ministrijās, mūsu iestādēs, līdz ar to Mēs varam palīdzēt viens otram, mēs varam papildināt viens otra pūliņus. Daži ir tuvāki dažiem reģioniem, citi tālāk, un geogrāfija ir faktors vēsturēs. Um, pārstāvējuši tad augsto pārstāvi Federiku Mandarīni, mēs mēģināšu strādāt roku rokā ar viņu, lai būtu saskaņot ārējā klātbūtne. Tīpaši Austrija turpinās atbalstīt Magarīnas kundzes pūliņus, uh, lai varētu īstenot Eiropas Savienības globālo stratēģiju. Mūsu prezidentūras laikā Austrija eh, gan no Igaunijas, gan no Bulgārijas paņems šo stafeti, jo mēs mērķējam eh, pabeigt šo tā saukto trio prezidentūru. Un kā mēs zinām, mēs esam vienojušies par 18 mēnešu saspringtu programmu, kas pievērš uzmanību četrām galvenām tēmām. Pirmām kārtām savienība nodarbinātībai. Uh, Es speciāli neizmantoju vārdu uh, darbs, jo darbs ir kaut kas cits nekā nodarbinātība. Darbie tas ir tas, ko jūs darat, lai izdzīvotu. Mums ir uh, pamatīgi problēma, bet mums ir jaunieši, kas nevar atrast uh, darbu adekvātā jomā. Tā kā um, savienība nodarbinātībai, savienība izaugsmai un konkurētspējai. Otrakārt, savienība, kas pilnvar un kas aizsargā visus savus pilsoņus. Uh, ar klimata politiku, kas vērsta nākotnē. Un treškārt, brīvības, drošības un tiesiskuma savienība. Un ceturtkārt, savienība kā spēcīgs globālais spēlētājs, pret kuru ir nopietna attieksme. Un bez tam Austrijas prezidentūra uh, strādās pie liela skaita sarežģītu dosie, kas ir saistīti ar kopējo drošības un ārlietu politiku, aizsardzības politiku, ārēju robežu aizsardzība, drošība, kopējās Eiropas patvērums sistēmas reforma, Eiropas Savienības paplašanāšana, kaimiņu valsts un sarunu noslēgšana par apvienotās karalistas izstāšanos no Eiropas Savienības. Tagad gribētu turpināt runāt par prioritātēm, kas ir mūsu darba kārtībā, pāris vārdos par to. Uh, Austrijas prezidentūras programma, kas ar nosaukumu Eiropa, kas aizsargā, eh, tašās nosaukums, lai parādītu vēlmi reaģēt tieši uz Eiropas Savienības pilsoņu bažām pēdējo gadu laikā, tāpēc Austrijas pūliņi būs ar mērķi nostiprināt Eiropas Savienību, palīdzēt, lai varētu pietuvoties tās pilsoņiem. Un, lai izveidot uzticību, mēs visi zinām, ka mēs zaudējām kaut kur mūsu pilsoņu uzticību dažās valstīs. Tas konkrēti nozīmē pilsoņu uzticību Eiropas Savienības kapacitātei darboties, savstarpēju uzticības starp dalībvalstīm un uzticību Eiropas Savienībai, kā stabilizējušam un drošam spēkam pasaulē, lai to varētu panākt Austrijas prezidentūra piešķirs prioritāti Eiropas Savienības lomai, kā Eiropai, kas aizsargā. Un šeit es gribētu ļoti īsi e, paust šīs trīs prioritāšu jomas. Pirmām kārtām drošība un migrācija. Otrakārt, konkrēta spējas saglabāšana, izmantojot tehnoloģiju. Spēles nosaukums ir digitalizācija, robotika, mākslīgais intelekts. Un šeit mēs zaudējam eh, tehnoloģisko pieju braukusi uz eh, Ķīnu un citās Āzijas daļās, mēs dažkārt zaudējam šo steidzamību. Uh, un steidzam mums ir jādarbojas šajā jomā. Treškārt, stabilitāte kaimiņu valstu politikā, ieskaitot Eiropas Savienības tuvošanos Dienvidu Austrum Eiropas valstīm, Rietumu Balkāniem, tiem, kas tikāmies ar mani vai esat klausījušies kādā no intervijām. Uh, Rietumu Balkāni. Šis ir mākslīgs termins, no tā es izvairos. Es labāk runāju par Dienvidu Austrum Eiropu, Sarajeva, Belgrada, Skopje un citas vietas. Tās ir Eiropas pilsētas. Tie, kas ir bijuši Sarajevas filharmonijas zālē, tas, kas ir bijis Nacionālajā mākslas galerijā Belgradā, zina, ka šī ir Eiropas integrāla sastāvdaļa. Un tā nav daļa kādā mākslīgā ārējā terminoloģijā. Par migrāciju gribētu uzsvērt, ka ir nepieciešams strādāt ciešākā sadarbībā ar trešajām valstīm, lai varētu nodrošināt efektīvu atgriešanas politiku. Migrācijas dialogs ir jāpastiprina un jāpaplašina ar mērķētām izcelsmes valstīm, pamatojoties uz esošām partnerības ietvariem un arī Eh, tranzīta valstis ir svarīga šajā ziņā. Domājot par situāciju valstīs, kas ir uz leju zem Sahāras, tāpat arī ilgtermiņa demogrāfisku attīstību. Visaptvarošas un godīgas partnerības konsolidācija ar Āfrikas kontinentu kopumā ir nepieciešama. Un tam ir jāatspoguļo abu pušu intereses. Nevienmēr tādas bija pagātnē. Bieži vien tā bija vienvirziena iela Austrijas prezidentūra ir iecerējusi likt lielu uzsvaru uz humanitāro palīdzību. Šajā kontekstā ciešāka sasaiste ar trešo valstu vēlmi sadarboties ar at, patvaru meklēšanu atpakaļ uzņemšanu, kuru pieteikumi ir noraidīti. Tas tiks risināts. Un, protams, ka mēs esam redzējuši iepriekšējos 30 gados uh, kā ir pieaugusi humanitārā iesaiste par ļaunu uh, sadarbību, un es detalizētāk runāšu par šiem jautājumiem rīt. Bez tam ir svarīgi nodrošināt palīdzību tiem, kam ir nepieciešama aizsardzība uh, pirms viņi ieceļo Eiropas Savienībā, no otras puses svarīgi uh, ne, novērst to, kam nav vajadzība pēc aizsardzības, tātad, lai viņi vispār neceļotu šajā bīstamajā ceļā uz Eiropu valstu valdību vadītāju neformālā uh, samitā 20. septembrī Zaldzburgā risinās šo jautājumu. Tāpat tas būs arī Eiropadomas darba kārtībā priekšsēdētāja kungs. Godātie deputāti, attiecībā uz kopēju drošības atzīmes politiku mēs atbalstam augsto pārstāvi īstenojot Eiropas Savienības globālo stratēģiju. Starp dažādiem mērķiem mūsu prioritātes būs šādas palielināt drošību un stabilitāti tuvajos kaimiņos, veicinot Eiropas perspektīvu Dienvidu Austrum Eiropai, veicinot efektīvu un uz likumiem pamatotu starptautisku kārtību un pastiprināt attiecības starp Eiropas Savienību un Āziju. Arī e, kā ārlietu ministre, Eiropas lietu ministre, es šeit pievēršu uzmanību e, Āzijai, un nevien tikai tādēļ, ka iepriekš tas saucās kā gvardas maiņa no uh, transatlantijas uz klusā okeāna pasaules kārtību virzoties un turpināšu veicināt stabilitāti Dienvidu Austrum Eiropā. Tas ir svarīgi nevien tikai ekonomiski, bet arī strateģiskā ziņā. Un varbūt es vēlāk turpināšu arī diskusiju šādā ziņā un tikai gribētu paziņot par to arī šeit. Es pilnībā saprotu skepsi kas pastāv, bet tas, kas mums pietrūkst mūsu aprindās, novērojot to, kas ir pēdējās desmitgadēs, tā ir reāla ģeopolitiska domāšana. Dažkārt mēs pārāk daudz esam nobežījušies par ikdienas lietām. Uh, nu, faktiski nesvarīgiem jautājumiem, bet mēs nedomājam par plašāko kontekstu. Uh, un Marijot Marija, kas ieradās, tā tad bija privilēģija studēt Francijā tajā laikā, kad es kaut kā tiktu inicializēt, varētu teikt, ģeopolitiskai domāšanai, un patiešām tas ir jāpastiprina mūsu darbā. Nav runa tikai par to, lai runa, domātu par detaļām. Detaļas, protams, ir ļoti nepieciešamas, es negribu atteikties no tām. Uh, bet runa ir par to, lai domātu par plašāku kontekstu, un kā es minēju to, uh, eh, Dienvidu Austrum Eiropa varētu būt ar risku, es nesaku, ka tas obligāti tā būs, bet varētu būt risks, ka eh, tā iekristu kādā vakumā, kur citi var aizpildīt jau pavisam viegli. Jo varbūt ir eh, kaut kādas lietas, kas ir vieglāk risināmas, varbūt cenas ir pievilcīgākas. Runājot par Dienvidu Austrum Eiropu, mērķis mūsu prezidentūrai ir aicināt mūsu partnerus, kā piemēram Ziemeļmaķedonija, bijušo Fairomu, un ceļā uz Eiropas Savienības dalību. Mēs gribam pavisam ātri virzīt uz priekšu sarunas ar Serbiju un Melnkalni. Tāpat arī atbalstīt saskaņā ar padomjas secinājumiem no pagājušās nedēļas 26. jūnija sagatavošanās darbu pievienošanās procesam eh, Ziemeļ Maķedonijai un Albānijai. Turklāt eh, mēs uh, esam iecerējuši virzīties priekš un iesaistīties tādus jautājumus, ko atzīmē gan Eiropas Savienībai, gan reģionai. Jautājums, kas ir svarīgi, tāpēc mēs iekļaujam Dienvidu austrumu partnerus uh, īpašās diskusijās un sanāksmēs, kas notiek Eiropas Savienībā. It īpaši divas valstis no Dienvidu austrumi e- Eiropas kandidāta un potenciālās kandidāta valstis un Turcija. Nē, saknātie seši partneri no Dienvidu Austrum Eiropas un Turcija tiks aicināti uz darba pusdienām pēc neformālas Eiropas ārlietu ministru uh, sanāksmes gimniks formātā 24. augustā kopā ar mūsu kolēģiem no Eiropas Savienība, lai varētu runāt par savstarpēju darba kārtību. Bez tam Austrija strādās ciešā sadarbībā reģionu pie konkrētiem uzdevumiem, kā piemēram bilaterālu konfliktu risināšanu. Tas viss pēc eh, Berlīnas procesa 15. gada un Vīnas samita, bet paturēsim prāt arī to, ka ir laba ziņa no šī reģiona. Viņi var mums kalpot kā stimuls vismaz. Es zinu, ka mums joprojām ir jāgaida uz referendumiem, bet es varētu uzteikt varbūt pacietību un arī drosmi sarunu vedējiem. Eh, no Ziemeļmaķedonijas un Grieķijas puses, jo nebija viegli šis process. Un varbūt, ka es nekad nebiju laba diplomāte, tāpēc, ka man pietrūkst pacietības, bet es varu sniegt ieguldījumu, varu uzteikt viņus, viņu drosmi, jo tas tiešām prasa drosmi, lai varētu izdarīt to, ko viņi ir paveikuši. Un tā, efektīvas divpusējas attiecības – Un gribētu to ilustrēt ar vienu uh, esošu jautājumu. GCPOE, tātad uh, kodolnolīgums ar Irānu. Mēs visi zinām, uh, kas ir bijis pagājušā mēnesī 9. mājas, uh, ko uh, sagrāvā SV esošā limbo situācija neskaidrība un vīnē, kur lūdza mums izglābt šo nolīgumu, šo vienošanos, un es tā pilnīgi tieši teicu arī citās reizēs, un gribētu arī atkārtot mūsu pilnīgu pārliecību šeit. Šeit ir runa nevis par to, lai ka galu galā zaudēt vienošanos. Uh, pār atbruņošanos, ir tāds risks, ka mēs varam zaudēt uzticību. Un kamēr mēs runājam par efektīvām divpusējām attiecībām uz noteikumiem, kas pamatojas uz startautisku kārtību un arī tā, es runāju tādiem, kas mēģina mācīt startautiskās tiesības, kā jūs zināt, tās cieš vismaz uh, kopš. Irāna varbūt arī agrāk, bet uzticamība nav jautājums, kur jūs varat nopirkt. To jūs varat tikai nopelnīt. Uh, Un tā cena, par kuru ir runa šobrīd, um, Irānas kodolīgums JCPOE, tas ir ļoti svarīgs jautājums, un šeit Austrijas prezidentūra arī darīs to, kas ir tā spēkos, lai kopā ar Federikas Magarīni komandu. Un uh, tā tad, lai būtu kā puslīgumam. Un turpināšu arī šajā kontekstā runāt par mūsu lomu kā galvenajai mītnei vairākām starptautiskām organizācijām, kā no aģentūrām, tāpat arī uh, Eiropas sadarbības uh, organizācijai, uh, kam ir savs iegūms runāt par to, kā uh, uzturēt kontaktus un turpināt dialogu uh, par austrumrietumu jautājumiem. Un tagad varbūt es Atgriezīšos pie tā, ko teicu iepriekš, lai padziļinātu attiecības starp Eiropu un Āziju. Jauna Eiropas Savienība stratēģija, lai savienotu Eiropu un Āziju, tas būs elements un pamats, lai izveidotu ciešākas un visaptarošākas saites starp Eiropu un Āziju. 12. ASEM samits, protams, bija, būs uh, galvenajos pasākumos mūsu prezidentūra pagājušā nedēļā. ASEM oficiāli pārstāvi sanāca kopā Vīnē un citā fórumā. Uh, ASEAN un Eiropas Savienības ārlietu ministri arī sanāks kopā, lai runātu par sadarbību. Kā tas vienmēr ir, eh, kopējā drošības politikā mums, un nesarbības politikā mums ir jāgatavojas par noteikumu, varbūt kādiem pazīstama eh, grāmata no 2008. gada Melnēs Gulbis, Force Majeure. Jums ir tāda gadījuma, kad ir Force Majeure nepārvarama vara, ko jūs nevarat pārvarēt, bet ir arī tāda nepārvarama vara, kas izriet no uh, dažām konkrētām lietām, un šeit mums ir jābūt gataviem par to, kas mūs sagaida. Un kā mani kolēģi, tātad kopā ar šo riska matricu, varētu teikt, ir jābūt gataviem. Mēs esam ļoti nobazījušies par situāciju Jemenā, uh, Palestīnas teritorijā kopumā, Gazas joslā un kā Austrijas prezidentūra. Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai atbalstītu diplomātiskus pūliņus, lai nodrošinātu uh, Uh, mieru un samierināšanu. Runājot par sadarbību ar ASV un transatlantisko partnerību, šeit mēs zinām par to, kas notiek arī šajā pilsētā šodien pēcpusdienā, tas var atstāt ietekmi, bet pagaidām mēs drīzāk vērojam nekā tieši iesaistamies. Austrija atbalsta post-Kotanu partnerības līgumu pieņemšanu, uh, kas bija sākts pirms diviem mēnešiem, un mēs darīsim visu, lai varētu izpildīt darba kārtību 2030. Uh, mēs gatavojamies Eiropas Savienības selak sanāksmē Latīņa Amerikas valstis mūsu partneri, lai pastiprinātu efektīvu daudzpusējību, un viņi ir partneri. Uh, jaunajai Eiropas Savienības stratēģijai Latīņa Amerikai mūsu prezidentūras laikā. Un noslēgumā gribētu runāt par Eiropas Savienības globālās stratēģijas drošības un aizsardzības īstenošanai, kas saistīts ar mūsu strateģisku autonomiju, lai varētu panākt jaunu Eiropas Savienības ambīciju līmeni. Uh, Šeit ir runa par mūsu spēju sadarboties ar mūsu daudzpusējiem partneriem, ieskaitot ANO, NATO, OC e un Afrikas Savienību. Tas, ko mēs redzam, ir bilaterāla darbība, tā turpina dominēt, bet mūsu uzdevums ir mēģināt pretoties pret vienpusējību, lai mēs pretotos arī pret divpusējību, un tās pieaugumu, un arī apzinoties par to, ka tā visa pieaugums ir pamatots vai faktiski tas sakņojas zināmās pilsoņu vēlmēs. Šī nenoteiktība, neskaidrība, globalizācija, tā ir sniegus ieguldījumu tādu garam sarakstam ar nenoteiktību, tāpēc mums nevajadzētu būt kā pārsteigumam kopumā, proti, runāt par tiem jautājumiem, kas notiek šodien. Vispirms gribētu jums pateikties par jūsu uzmanību. Uh, un gribētu jūs iedrošināt un pateikt, ka nepacietību gaidu uz dažādām sadarbības formām, jo bez legislatīvas kontroles, kur jūs izmantot atcībā uz mums, uz izpildu varu, tas, ko mēs saucam, tad Eiropa vairs nefunkcionētu, bet tā ir jāfunkcionē. Paldies! Thank you, Minister Kneisel. Paldies, ministras kundze. Thank you, Minister Knausel, for the over. Paldies par uh, jūsu sniegto pārskatu par Austrijas uh, uh, prezidentūras uh, programmu. Tagad mēs dosim iespēju deputātiem uzdot jautājumus. Būs viena jautājuma kārta, tad jūs uz tiem atbildēsiet. Uh, rezumējot, un eh, man teica, ka jums jādodas prom 15.30, eh, tā kā mūsu rīcībā ir 25 minūtes. Eh, pašlaik ir pieteikušies desmit deputāti. Es aicinātu jūs nepārsniegt vienu vai pusotru minūti. Mēs sākam ar Kristiānu Prēdu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies uh, ministras kundze par to, ka iepazīstinājāt ar prezidentūras prioritātēm. Es arī vēlu jums panākumus prezidentūras laikā. Mm, vēlējos uzdot divus jautājumus. Pirmais ir saistīts ar jūs tās, uh, saukt, to, ko jūs saucāt par Dienvidu Austrumu Eiropu, jeb uh, Rietumu Balkāniem. Kāds ir jūsu viedoklis par situāciju Bosnijā, Hercegovinā. Rudenā ir, rudenī ir paredzētas vēlēšanas un arī ir nopietna migrācijas krīze e, šai valstī. Ap 5000 personu ir ieradušies un varas iestādes īsti netiek vairs galā. Uh, Uh, pagājušajā plenārsēsijā, tātad pagājušajā nedēļā darba kārtībā mums bija jautājums par Moldovu, un mēs pieprasījām nepiešķirt uh, nekādus līdzekļus šai valstī, pirms netiks izmeklēta mm, ba uh, krāpšana banku sistēmā un sakārtot administrācijas funkcionēšanu. Paldies! Flekenšteina kungs. Varu pievienoties Kristiāna Prēdas teiktajam par eh, Rietum Balkāniem. Mēs ar prieku dzirdējām, ka ministras kundze eh, teica, ka Eh, nu, eh, ir eh, jāturpina šī kustība, šī virzība, pat ja padome to pagājušajā nedēļā tā varbūt pārāk piesardzīgi formulēja, bet ir svarīgi nodrošināt stabilitāti, tieslietu sistēmas reformu Albānijā un arī citviet, un runa ir par uh, ticamību, par solījumu pildīšanu. Un uh, mums arī ir jāatbalsta mūsu draugi uh, Maķedonijā, tur notiks uh, referendums un šīs valsts iedzīvotājiem būtu jāzina, ka mēs esam uh, priecīgi par to, ka ir panākta vienošanās ar Grieķijas valdību un ka arī bundeskanclers ir iesaisties, federālais kanclers iesaisties šajā procesā un uh, līdz uh, gribētu arī uh, dzirdēt jūsu valsts nostāju šai jautājumā. Tagad vārds Čārlzam Stanokam. Knēsls kundze, jūs tā ļoti uh, lieliski pastāstījāt par jūsu prioritātēm. Es arī iestājos par multilaterālismu un arī noraidām tādu īstermiņa tūredzīgu politiku ir uh, jāskatās uz kopainu globālā mērogā. Un man īpaši satrauc uh, ASV prezidenta komentāru par multilaterālismu. Viņš teica, ka viņu vairāk uh, satrauc uh, tikšanās ar NATO līderiem un premjerministru Mēju nekā uh, tikšanās ar uh, prezidentu Putinu. Jā, un pastāv bāžas par to, ka šeit divpusējās tikšanās laikā ar Putinu uh, divatā viņi varētu uh, no jauna uzzīmēt uh, kartes, uh, novilkt jaunas robežas uh, un arī it īpaši Krīma, Donbas un Ļvovā austrumu. Austro-Ungārijas bijusī pilsēta un tā tad viss šī Krīmas aneksija, uh, Uh, Donbasa uh, atšķelšanās, uh, Serbska republika atšķelšanās, tas viss ir ļoti satraucoši. Paldies, tiešām viegli jautājumi. Tagad vārds Ivo Vaiglam. Ministrs kundze, vēlos jūs sirsnīgi sveikt mūsu vidū esam tikušies arī iepriekš, un mani priecē tas, ka jūs kā bijusi žurnālisti esat izstrādājis tādu ļoti visaptverošu programmu, un mēs eh, redzam tādu brīvu domas eh, lidojumu šai programmā. Jums turpināt uh, izcila ārlietu ministrā veikumu un to uh, turpināt. Viss uh, ir ļoti izcili un labi strukturēts jūsu programmā. Un es tagad uzdošu jautājumus, un mans jautājums būs slovēņu valodā, lai mēs varētu izmantot vēl vienu valodu. Eiropa šķiet no, atrodas uh, politiskā pārējas periodā, un tas mūs ļoti satrauc, jo populisms gūst uh, pārsvaru, tiek uzkurinātas bailes un ksenofobija. Un es vēlētos zināt, kā jūs kā Austrijas politiķe stāsieties pretī šīm tendencēm un versīsieties pret tām. Mēs nevēlamies, lai Eiropas Savienības politika balstītos uz populismu un uh, baiļu uzkurināšanu. Tagad vārds zaļo uh, grupas vārdā Rebeka Harmsai ministrs kundze, mani nedaudz sakaitināja tas, ka jūs par Eiropas Savienības austrumu partnerību un tiešām kontinenta austrumiem neko neteicāt. Austrija pauda kritiku par Eiropas Savienības um, pieņemtiem lēmumiem un kā jau teica Čārls Tanoks, jautājums, kā šī politika tiks uh, turpināta, kā ECO nu, monitoringa misija atgriezās no Donbasa un uh, viņi paziņoja, ka pēdējie mēneši Donbasā ir bijuši visasiņainākie uh, uh, pēdējo gadu laikā. Uh, un mēs gribētu zināt, ko Austrija ir iecerējusi darīt šai kontekstā. Un atkal Krievija pār, stā, pārkāp starptautisko tiesību normas Azovas jūrā un, uh, un tagad Krievijas kara flote bloķē Ukrainu Ukrainas ostas un tām vairs nevar piekļūt. Un, nu, eh, izskatās, ka visus interesē tikai futbola čempionāts Krievijā. Paldies, tagad Hadži Georgiju. Thank you. Good afternoon, madam. Liels paldies, labi pēcpusdienu, kundze. Domāju, ka Eiropa šobrīd sastopas ar ļoti daudz problēmām. Un te gribu vajadzētu, vai jūs piekrītat, ka Lisabonas līgums How the treaty will help us? Mm. Piedāvāja iespējas, kā virzīties uz priekšu. Otrām kārtām, vai jūs varētu mums vairāk pastāstīt arī par migrācijas jautājumu? Varbūt piedāvāt nelielu analīzi attiecībā uz nesenajiem lēmumiem šajā kontekstā. Trešām kārtām par Brexit. Jūs arī par to nerunājat īpaši daudz, faktiski jūs neko par to neteicāt, un tāpēc vēlējos, lai jūs arī par to izsakāties. Vai piekrītat? ka Eiropa faktiski varētu sabrukt visu šo problēmu rezultātā. Ko jūs par to domājat? Lielas paldies, saka priekšādātājs. Tālāk FDD grupas pārstāvis šķiet nav klāt, nonākam pie NF grupas, un tas ir Borgēcijo kungs, lūdzu. Priekšādātāji pateicos. Ministras kundze, priecājos jūs šeit redzēt. Jūs savā uzrunā tiešām skarāt ļoti plašu sarunu spektru starptautiskajās, eh, starptautiskajos jautājumos. Jūs runājāt arī par jautājumu, kas interesē daudzas valdības, ir īpaši manu valdību, respektīvi uh, šīs ārkārtas krastā izcelšanās migrācijas kontekstā un nepieciešamību ievērot starptautiskās tiesības, lai apturētu cilvēku tirzniecību, kas vēršas plašumā. Un tā rezultātā nu, tiek pārkāptas cilvēktiesības. Jūs minējāt šos dažādos interešu blokus. Kas notiks tālāk? Kas notiks Austrijas prezidentūras laikā? Kādas iniciatīvas grasāties uzņemties, lai pamatīgāk ietekmētu šo situāciju? Jūs slavējāt komisāri Mogarīnī. Bet jāsaka, es panāktie rezultāti līdz šim nu, ir bijuši visai nu, tādi pieticīgi. Tad, tad kā mēs varam vairāk ietekmēt to, kas norisinās? Jūs jau minējāt arī to, ka parlaments ierosināja virkni lietas, ko komisija neie, neņēma vērā, neatbalstīja. Nu, piemēram, šī ideja par tādu kā maršala plānu Āfrikas, Āfrikai. Mm, tieši no turienes taču lielākā daļa migrantu nāk. Nākamais runātājs uz vienu minūti - Čems Kārvers. Paldies priekšādātāja ministra. Jūs citējāt Monteskie, un es arī gribu citēt um, kaut ko. Viņš teica arī, ka neliederīgi uh, likumi padara par vājākiem vajadzīgos likumus. Tas bija Tomas Harps, kas paredzēja, ka Eiropas Savienības pārvaldības sistēma izskatīsies tieši šādi. Bet es vēlos runāt par Jemenu. No jūsu komentāriem eh, par Irānas kodolu darījumu tas viss sasaistās. Vai jūs uzskatāt, ka šeit ir tāds eh, algotņu karš, jeb tas ir tāds iekšēja rakstura konflikts jūsuprāt? Tas viss no manas puses priekšsādātāji. Paldies, Džeimsam! Tālāk esam uzklausījuši par runātājiem no katras grupas. Vēl ir vairāki runātāji, kas vēlas izteikties. Kārs Peterle, eh, Milans Mons un Freunde kungs. Vai es kādu esmu palaidis garām? Nē, arī Mezriča kungs. Labi. Nu tad šiem četriem runātājiem vēl pa minūtei. Un ministrs kundze, mēs taču vienojāmies eh, pirms tam, ka jūs paliksiet desmit minūtes ilgāk, jā? Ja? Ļoti labi, lieliski. Tātad tālāk automārs Kāras. Mm -hmm. Paldies, ministrs kundze, priecājos jūs šeit redzēt Eiropas parlamentām. Pirmām kārtām Rietumu Balkāni un samits, eh, jūs lūk vēlties eh, saukt to par Dienvidu Austrumu Eiropu, tas jums patīk labāk. Rietumu Balkānu stratēģija problēma ir tāda, ka šīs, eh, nu, vai, vai tas saistīts arī ar to, ka piecas dalībvalsts nav atzinušas Kosovu kā valsti, un vai tam ir arī kāda saistība ar šo kopējo Serbijas un Kosovas risinājumu. Kā esat paredzējuši to risināt? Te, protams, tieši sasaiste arī ar septembra, komisijas, prie, um, septembra un oktobra komisijas priekšlikumu nonākt eh, ierosinājumu, nonākt arī pie vienprātības pie tādiem centrāliem jautājumiem. Jo, lai varētu risināt tālākas sarunas, ir jābūt kaut kādai vienprātībai. Pirmkārt, vajadzīga tāda pamatvēsts no Eiropas Savienības puses, pirms mēs varam vispār doties uz šo kopējo samitu. Paldies Otomaram Kārsam. Nākamais - austrietis kolēģis Frāņs, lūdzu. Jā, paldies priekšādātāji. Ministrs kundze, es jums teikšu to pašu, ko teicu Strasbūrā jau kancleram. Uh, Nu, tā tad nu, ne tik daudz veiksmes, cik vienkārši tiešām nu, visi jau vēlējums eh, darbs izdotos, bet ir pāris lietas, kas man tomēr um, satrauc. Nu, piemēram, tas, ka ir visa šie sadaļa, piemēram, par ko jūs te vienā otrā brīdī runājat, nepiekrīt jūsu kompetencei. Un otrs, kas varbūt arī man tā nedaudz satrauc, jeb kaitina, ir nu, tas, kā jūs skatāt attiecības ar ASV, vai jums šajā kontekstā ir kādas idejas, ko mēs varētu darīt, lai šīs attiecības atkal uzlabotu. Un trešā lieta, tāda kā mana mantra faktiski, tāda spēcīga, nu, apliecinoša ārpolitika. Vai jūs iestāsieties arī par to, lai šī vienprātība beigu beigās padomē eh, tiktu atcelta? Paldies! Nākamais runātājs Tomas Meseričs. Priekšādātāji, paldies, ministras kundze. Paldies par šo prezentāciju. Ļoti plaša, ļoti padziļināta tāpat laikā. Gribu uzdot vienu pavisam konkrētu jautājumu kas attiec uz jūsu, nu tā teikt, jau visu plašo kompetenču portmeli. Migrācija un drošība. Parlaments šai kontekstā jau ir izstrādājis savu nostāju nu, attiecībā uz Dublinas regulu. Ko šajā gadījumā domā Austrijas prezidentūra, vai tā savos plānos arī ir iekļāvusi darbu pabeigšanu pie šīs nianses? Un otrām kārtām, vai varat mums apliecināt, ka junior, jaunākā koalīcijas partija jūsu valdībā neietekmēs Krievijas politiku? Un līdz ar to arī Austrijas prezidentūras darbu šai kontekstā. Paldies! Paldies, Tomas! Pēterlis kungs vēl. Lielas paldies, priekšādātāji, ministrs kundze. Ārkārtīgi priecājos, kad dzirdēju, kā jūs runājat par Austrijas prezidentūras ambīcijām attiecībā uz ārpolitiku. Un Priecājos, ka lielu uzsvaru liekat uz saskaņotību mūsu ārējā politikā. Par Rietumbalkāniem runājot. Par tiem tika uzdots jau ļoti daudz jautājumu, un mans jautājums eh, arī ar to saistīts. Jūs minējāt arī Āziju. Un tā, tātad, kā jūs raugāties uz attiecību attīstīšanu ar Japānu? pēc šīm divām svarīgajām vienošanās tekstu dokumentiem, kas parakstāms rīt ar Japānu par ekonomikas un strateģisko sadarbību. Kā šīs attiecības attīstīsies nākotnē? Alois Pēterle. Tas bija Alois Pēterle. Un tad visbeidzot deputāts Milans Mons. Paldies, priekšsētē kungs! Paldies, ministrs kungs! Paldies, ka ieradāties! Gribētu uh, minēt vienu lietu, ko jūs minējāt uh, uh, ministru sanāksmē ar Selaku jūlijā. Es gribētu vairāk uzzināt par to, kādas ir gaidas attiecībā uz to, kā uh, ir jautājumi tiks risināt Venecijā un Nikaragvā, kāda būs parlamenta pozīcija un varbūt arī uh, pēdējā rezolūcija par situāciju uz robežas un par Venecuēlu. Vene Un tāpat arī rezolūcija par Nikaragvu. Ir viena pozitīva lieta. Es domāju, ka prezidentūras laikā arī varētu pastiprināties attiecības ar Latīņu Ameriku, tāpat arī runājot par Eiropas Savienību un Merkasūru. Tā kā ļoti gribētu, lai jūs nedaudz pastāstītu par šiem jautājumiem. Paldies! Vielen Dank. Liels paldies! Nu tad ministrs Konza. Visbeidzot, arī es gribu runāt par vienu lietu, kas saistīta ar Rietumu Balkānu samitu. Um, tas, kā zinat, šobrīd ir norisinājies, un jūs zinat, ka tas ir svarīgs jautājums. Nu, vienalga, kā mēs to saucam, ja mēs saucam to arī par Dienvidu Austrumu Eiropu. Mans lūgums ir tāds. Esam pēdējās nedēļās pievērsuši uzmanību Albānijai un Maķedānijai, un domāju, ka Austrijai vajadzētu arī turmākajā pusgadā ļoti konstruktīvu lomu šai kontekstā spēlēt. Redz, ka šeit ir gan Melnkalns, gan Serbijas eh, vēstnieki, viņi sēž mierīgi viens otram blakus, Un tiešām gribētu cerēt, ka šī gada otrā pusē mēs arī šīm valstīm ļautu virzīties uz priekšu, atvērtu jaunas sarunu sadaļas. Un es būtu ļoti pateicīgs, ja Austrija, kas, protams, tradicionāli ir vienmēr ar ciešām saiknēm ar šīm valstīm bijusi, un arī turpmāk izrādītu tādu pozīs, pozitīvu lomu šai kontekstā, atbalstītu Belgradu un eh, Podgoricu tā, lai eh, varētu turpināties šī virzība uz līdzdalību Eiropas Savienībā. Nu, lūk, Nu, un tagad, tā kā jūs man piekristāt, ka paliksiet vēl 10 minūtes ilgāk, tad šobrīd jums kopumā ir 16 minūtes laika, lai atbildētu uz visiem šiem ārkārtīgi plašiem jautājumiem par Eiropas ārpolitiku. Lūdzu! Liels paldies! Paldies par visiem šiem interesantiem jautājumiem! Jūsu jautājumu sasaistīšu ar mūsu Rumānijas kolēģi jautājumu. Dienvidu Austrum Eiropa, Bosnijas, Hercegovinas vēlēšanas un Moldova. Esmu katrā ziņā vismaz oktobrī plānojusi pēc vēlēšanām doties uz Sarajevu, lai rastu priekšstatu um, Sarajevas komandējuma laikā februārī jau teicu, ka te būs ļoti izšķirīgi šie tālākie notikumi. Uh, vienmēr saviem sarunu partneriem es teikusi, ka jums ir jāpalīdz mums, un eh, tāpat laikā, protams, palīdzība tā nav tāda diplomātiska kategorija vai termins. Nē, tas nozīmē, ka tās ir tādas konverģējošās intereses, un es domāju, ka gan Bosnijas Hercegovinas interesēs, gan mūsu interesēs ir, no, lai vēlēšanas norinātos atbilstīgi, lai tas vēst nonāktu, lai tas virzītos valstu stabilitāti un radītu tādu drošību valstī kopumā. Par Moldavu runājot, Es zinu, ko par to ir teicis Eiropas parlaments. Un arī es pati personīgi rūpēšos par to nākamnedēļ jau dodoties uz Bukaresti un Kišiņevu. Bet pirms šīs, ceļ, pirms šīs vizītes tomēr vēl apspriedīšos arī ar kolēģiem, ar Frederiku Mogherīnī. Un eh, attiecīgi paļaušos arī uz viņas viedokli un ņemšu to vērā priekšādātāja Makalister kungs, jūs runājāt par progresu, kas būtu vēlams šai kontekstā. Jā, pilnīgi noteikti. Nu, tāpat laikā tas nedrīkst būt tāds žēlsirdības žests, nē, nu, tā ir jābūt arī konkrēti nopelniem tam visam pamatā. Un šai kontekstā, protams, mēs to visu tā arī saprotam. Nu, piemēram, tas sasaistīts arī ar vīzu liberalizācijas jautājumu Belgrads gadījumā. Uh, raugāmies ar skepsi šo iespēju tomēr. Un Serbijas vīzu liberalizācijas politika arī būs jāpielāgo, jāpielāgo tam, kas mums šeit Eiropas Savienībā ir svarīgs, respektīvi kādas prasības, kas attiec uz nelegālo migrāciju, tīpaši no Irānas, um, kas daudz ieceļo Belgradā un tad tālāk. Šai kontekstā mēs jau raugāmies uz šautājumu, tas būs izšķirīgs uh, faktors. Uh, tālākā virzībā. Tātad jāizpilda kritēriji, ir jābūt nopelniem un tad, nu, dots pret dotu. Un par to mēs arī spriedīsim iepriekšējā ja padomē. Tas tieši tā arī parādījās. Runājam jau par Ziemeļu Maķedonijas republiku un neam par, arī zin par Albāniju, kā jau tika teikts tieši šādā mm, kontekstā. Deputāts Flekenštein, jūs runājāt par, lūk, tieši šo Ziemeļu Maķedonijas republiku, jo tas tad būs šis jaunais nosaukums. Nu, labi, varam to saukt vienkārši īsāk arī vienkārši par Skopju. Mēs atbalstīsim Skopju pēdējos septiņus mēnešus. Esmu uzņēmis ļoti labus personīgus kontekstus eh, ar ārlietu ministru Dimitrovu, un, nu, protams, eh, ar viņu vienmēr runājam par to, ka ir vajadzīga pacietība un drosme ārpolitikā. Nu, tieši tāpēc arī šiem ministriem izdevies par to vienoties, un es abus viņus arī esmu satikusi. Un ar to arī, nu, zināmā mērā atbildošo jūsu jautājumu. Savam mat ietvaros darīšu visu iespējamo, lai abi šīs puses ir pietiekami droš, drosmīgas un uh, vienu otru uzklausa. Nākamais deputāts, jūs man vaicājāt par šo kopainu. Trumps un Putins un kas no tā visa varētu izrietēt. Uh, Kamēr jūs šo jautājumu uzdevāt, es gar acīm redzēju tādu vecu ainu savulaik no konferences. Winston Churchill darbus esmu daudz lasījis savulaik. Manuprāt, viņš bija nu, viens no tām personībām, kas zināja, cik milzīga ilūzija ir šī personīgā intimitāte. Tā tiešām ir ilūzija, jo, ja divi cilvēki satiekas un saprotas, nu, tad viss ir kārtībā. Nē, nē, tas nozīmē, ka tur nu, sastiekas nacionālās intereses. Varētu uz jūsu jautājumu atbildēt šādi. Kāds Izraels kolēģis, ar ko tikos pirms pāris nedēļās, ieradās pie manis birojā, viņš ir politikas analītiķis, un viņš Trumpu aprakstīja šādi – viņš teica, prezidents Trumps ir ar instinktiem, bet bez stratēģijas. Nu, un viņa dienestiem ar to visu būs jātiek galā. Tas, kas šodien mums pietrūkst, ir mums pietrūkst tādu cilvēku, kas spēj saprast, kādas tad ir šīs atsevišķās intereses, un kas nepieļauj, ka to aizēno kaut kāda savstarpējā ķīmija, jeb saprašanās, jo tas pilnīgi noteikti nav nekāds tāds mm, maģisks risinājums visām problēmām. Te nu varu arī citēt jūsu kolēģi, Lordu Džordžu, premjeru, viņš 90. gadā toreiz teica, ka diplomāti, ka mums tie ir vajadzīgi, faktiski tikai laika šķērdēšana un līdzekļu šķērdēšana. Un tad mēs redzējām, kā tas viss beidzās ar 90. gada līgumiem, to labi aprakstīja uzrakstīja arī Mārgots Makmilans eh, savā grāmatā, un tad esmu šo tēmu pasniegusi universitātē kā priekšmetu, tad ļoti labi zinu, ka šai ziņā riski pastāv. Bet, nu, varbūt tad mēs varam tomēr eh, mēģināt uzticēties tiem, kas šīs sarunas ved, un reizēm protokols, diplomāti un tā tālāk ir, eh, nu, tomēr ar zināmiem darbības rezultātiem. Ivo Vaigls. Cik jauki jūs atkal redzēt! pēc tik ilgiem gadiem atkal tikties šādā pilnīgi jaunā situācijā. Es labi atceros mūsu sarunas toreiz, jā, jūs bijāt vēstnieks no Slovenijas Vīnē, un es toreiz strādāju avīzē, prese, un nu, toreiz ārkārtīgi priecājos jūs satikt, un uh, arī Ljubļanā mēs toreiz tikāmies, daudzās citās arī Slovenijas pilsētās esmu viesojusies. Jūsu jautājums bija saistīts ar to, ar populismu un nacionālismu, kas gūst eh, spēku un kā šos jautājumus risināt. Nu, tātad šī lētā politikas forma, kā pret to cīnīties. Nu, ir jāspēcina, jāsina tā kritika, ko mēs izsakām. Vienkārši risinājuma nav. Bet mm, varu jau iepriekš teikt, ka, manuprāt, ka šis, es, piemēram, vispār neizmanto šādu terminu populisms jo tas ir tāds, nezinu, tāds pārāk tāds ar konotācijām vārds. Es domāju, ka ir jāņem vērā arī to iedzīvotāju vēlmes un cerības, kas atspoguļojas šādās idejās, bet savā paziņojumā jau teicu, ka mums ir nepieciešams atkal meklēt šo kontaktu ar cilvēkiem, iedzīvotājiem. Tas ir galvenais. Jo viens otrs likumdevējs, nu, mazliet ir pazaudējis no acīm šo, šīs iedzīvotāju vēlmes, un par to arī mums vajadzētu runāt. Es cenšos šo saikni ar realitāti saglabāt. Un jāsaka, te mēs nevienu nedrīkstam iedzīt mm, stūri un tam līdzīgi. Nē, mums vienmēr vienkārši jādomā par to, kāda ir realitāte. Nu, tāda ir mana, nu, tāda īsa atbilde jums. Rebeka Hārmsa. Priecājos arī jūs atkal redzēt. Mēs savukārt tikāmies Frankfurtā pie Oderas, šķiet tas bija 2011. gadā. Un eh, toreiz eh, saist, šī tikšanās bija saistīta ar enerģijas politiku. Jūsu pārmetumi ir vietā. Jā, mazliet eh, esmu te šim tam savā runā arī pārlikus pāri, un tāpēc jūs man ļaujat arī pievērsties lūk austrumu partnerībai, Ukrainai, austrumu Ukrainai un šai problemātikai. Austrum Ukrainā pati neesmu bijusi, bet biju Kievā pāris dienas. Bet kas mani um, šai gadījumā sai, um, uztrauc, ir tas, kā tad var šo iedzīvotāju ikdienu šajā austruma Eiropā un Donbass reģionā uzlabot, padarīt to, nu, par tādu izturamu, teiksim tā. Uh, Te runājam vienkārši tiešām par um, elektrības pie, piegādi, ūdens apgādi un tā tālāk atmīnēšanas darbiem. Un mums ir arī speciāls um, atbildīgais uh, Mārtiņš Zārīgs, kas tieši atbildīgs par šo reģionu. Viņš tātad strādā pie jautājumiem, kas saistīti ar šo reģionu, un mums ir arī virkne diplomātisko dienestu, kas tieši ar to nodarbojas, un tātad teikt, to reālo diplomātiju īsteno šobrīd uh, preventīvi, provizoriski. Uh, Mm, nu, protams, ka līdz ar to viens otrs nemaz nezina, kā tas uz vietas tur risinās. Kāds Francijas ģenerālis kādreiz teica šai dziļai diplomātijai, klusai diplomātijai, pēc tam neviens ordeņus nepiešķir par drosmi, jo tas norisinās visu aiz kulisēm un klusiņām. Un jāsaka, šobrīd šai ziņā tieši uh, progress risinās, lietas risinās uz priekšu, un uh, nu, tad redzēsim, kādi būs tie rezultāti, varbūt mums būs iespēja tos vēl apspriest. Uh, gan ar Krievu, gan Ukrainas kolēģiem. Mēs esam jau bijusi dažādās viedokļu apmaiņās. Manuprāt, Galvenais šobrīd domāt par šo iedzīvotāju ikdienu, kā padarīt to izturamu. Nu, tas, manuprāt, ir svarīgākais. Un ir virkne iemesli, kāpēc, nu, tā teikt, tas viss šobrīd nenotiek tādā redzamākā mērā. Bet paldies, ka uzdevāt šo jautājumu arī par Ukrainu. Jā, jo tiešām savā sākotnējā prezentācijā vienkārši acīm redzot tam pārlucu pāri. Paldies! Tālāk Nākamais šķiet Kipras kolēģis par migrāciju. Brexitu. Nu, par Brexit jāsaka, runājot, komisārs Barņē ir tas, kas īsteno sarunas. Man ar viņu ir bijušas divas tikšanās. Un šī tēma, protams, mūs nodarbinās arī oktobrī, jo februārī bija plānojusi doties arī uz īriju. Zinām, ka īrijas jautājums faktiski arī šobrīd ir tas pats būtiskākais un asākais Brexit kontekstā. Bet, kā jau teicu, šobrīd arī par to īpaši daudz neko nevar teikt. Pirmkārt, šos jautājumus šobrīd risina Barņē. Un e, jāsaka, turklāt situācija mainās burtiski nu, pat no stundas uz stundu. Jūs tāpat arī uzdevāt jautājumu par to, vai Eiropa varētu tad pilnībā arī sabrukt, manisprāt. Nu, es domāju, ka mēs esam arī grūtākiem laikiem tikuši cauri. Ļoti labi atceros 2003. gada pavasari. To, tas tāpēc, ka toreiz, um, gaidot, nu tā teikt, Irākas kara priekšvakarā, bija tāda ļoti liela sašķeltība arī Eiropas Savienībā. Arī NATO ietvaros to varēja novērot. Atceros toreiz uh, ģenerālsekretārs teica, nē, mēs pat nezinām, kas te tagad tālāk notiks turpmākajās dienās jo tiešām bija šī sašķeltība. Un tas tāda bija daudzās jomās. Nu, protams, ka arī šobrīd piedzīvojam dažādas šķelšanās plaisas starp austrumiem, rietumiem un tā tālāk, bet mēs īstenojam tādu pra pragmatisku politiku, pa maziem solīšiem uz priekšu virzāmies. Mums jāļauj Eiropai darboties tur, kur tiešām tas ir vissvarīgāk, kur tas ir vajadzīgs, un nedrīkstam pazaudēties visā tā šai kopējā mm, regulējuma jūklī. Manuprāt, tas ir pats izšķirīgākais. Burgēcijo kungs. Jūs runājāt. Nu jā, jūs par terminoloģiju runājat, nu. Itāļu valodā tur bija atšķirīgs, um, atšķirīgi vārdi. 65 miljoni bēgļu ir visā pasaulē. Nu, protams, ka mums ir jāmēģina darīt visu, lai viņus noteikti pārliecinātu nedoties bēgļu gaidās, gaitās. Esam arī strādājuši pie tā, lai mainītu kopējo domu gājienu. Mums ir visi šie jautājumi, Schengena datu aizsardzība no tālāk. Visi šie jautājumi faktiski nu, bija aktuāli jau pirms globalizācijas. Un tagad tā vietā, lai vērstos pret cilvēkiem, kas dodas eh, pāri vidusjūrē, mums jāstrādā kopā ar šīm pašvaldībām, ar iestādēm. Nu jā, nevaram mēs arī pieļaut tādu kaut kādu veco principu izmantošanu, ka, nezinu, uz džungļu likumu uzvar stiprākais un tā tālāk. Nē, mums ir jāsaprot, ka tas, kas šobrīd mūs skar kā migrācijas problēma, faktiski ir tāds jautājums, kas jārisina ar tādiem instrumentiem, uh, kas ir pielāgota šai konkrētajai globalizācijai un attiecīgi arī cilvēku pārvietošanās kustībai pa pasauli. un globālās sabiedrības izaicinājums ir visas šīs izmaiņas un nianses demogrāfijā un tā tālāk. Bet visi šie jautājumi nav, nu, kā tāds zibens no skaidrām debesīm. Nē, tas viss ir pamazām beidojies, vienkārši varbūt citādāk izpaudies savulaik. Itālijā 2011. gadā un 15. gadā Eiropā tālāk tas aktualizējās. Nu, mēs cenšamies izstrādāt jaunus instrumentus, tādus instrumentus, kas atbilst arī kopējai globalizācijas, globalizācijas situācijai. Lūk, Kārverkungs meklēja, kur jūs lūk, vēlējos vienkārši nu, pamanīt jūs. Nu, lūk. Jā, tiešām es domāju, ka tas ir algotņu kārts par iemeni runājot. Uh, Un te es runāju ne tikai par Jemenu, visi tie kāri, ko mēs piedzīvojam Irākā, Sīrijā, Jemenā un citur, tas viss ir par tādu algoju, tur tāds papildi intereses spēlē no, nozīme. Es nekad neesmu izmantojis vārdu pilsoņu kārs, jo tie visi ir šādi interešu, kā arī algotņu, kaut pēdējā padomē Luksemburgā mēs varējām uzklausīt tā no īpašo vēstnieku Grifis, un viņš arī skaidru gaišu savos paziņojos par Jemenu izteicās. Mēs uzmanīgi viņā ieklausījāmies. Viņš teica, Irāna nekad nebija aktuāls jautājums pirms 15. gadā nesākās bombardēšana, un Jomān, Jemene ne, nebija mūsu radarā. Nu, kur šie, kur šie jemenītu bēgļi devās bombardēšanas rezultātā? Viņi nedavās pāri vidusjūrē, viņi devās uz Somāliju, viņi ir šai Somālijas pussalā un tur mēģina izdzīvot. Un Jemena faktiski ir šobrīd lielākā humanā traģēdija kopš 45. gada. Nu, visu cieņu, protams, un noliecu galvu tos, ko viņi priekšā, kas piedzīvot Sīrijā un tā tālāk, bet Sīrija ir dramatiska situācija, bet Jemen ir vienkārši katastrofa. Un tāpēc es domāju, ka šai gadījumā mums ir jāspēj ar ANO īpašo sūtni strādāt plecu pie pleca un jāsaskaņo darbs ar visiem citiem, kas arī mēģina šo situāciju atvieglot. Karaskungs. Kosova. Ka jūs uzdevāt šo jautājumu, tad es ar, nu, tieši domāju, nu, kā tad, kā atbildēt. Nu, vienīgais, ko var teikt, ir tikai runāt, runāt, runāt. Un tieši tā es arī saprotu diplomātiju un ārpolitiku, un ne pie kādiem apstākļiem mēs nedrīkstam sagraut, izbeigt šo dialogu. sagadīšanās pēc eh, biju um, tur pie Prištinas, Skopjas un Belgradas eh, tolēk un redzēju, cik ļoti skumji bija tas, cik strauji mainījās šī atmosfēra uz vietas valstīs. 12 stundu laikā tas viss tā mainījās, ka nevienam pat nebūtu prātā nācis, kas tūlīt notiks. Un tāpēc es domāju, ka šai gadījumā mums visiem vienkārši ir jābūt ļoti modriem, uzmanīgiem. Uh, un vienkārši jāapelē, nu, nezinu, pie sirdsapziņas, pie tādiem politiskiem pamatjēdzieniem, pie vēsturiskiem um, jautājumiem. Un tiešām jā, jāmeņa raudīties uz visu pragmatiski. Tātad um, šī vienprātība un uh, vienkārši vairākuma balsojums. Šķiet, ka šis jautājums parādījies jau iepriekš. Es toreiz atbildēju, un varu arī līdzīgi uz to atbildēt šobrīd. Balsošanā, balsošanas veids tā ir viena lieta, bet daudz svarīgāk ir ja domāt par to, kādā veidā šīs eh, nu, lielās, lielākās valsts ar lielāko ietekmi tad mēģina varbūt divpusēji kaut kādu veidu politiskus jautājumus risināt. Uh, Un mana pēdējo septiņu mēne, mēnešu pieredze ir tāda, ka ar vien, nu, ar vien vairāk ir tā, ka padomēs ministri vidi nevis ierodas. Mums ir ļoti labi ierēģi, vēstnieki un tā tālāk, bet galu galā tā ir ministru padome. Ministru padome mums ir, lūk, nu, papildus visam šim pārējiem politiskajam darbam. Un ir jau vienā otrā gadījumā tā, ka tie ierēģi, kas sēž vienā un otrā institūcijā, ir tie paši, bet šajā gadījumā tas ir citādi. Arī man ir jārod laiks, lai dotos uz šīm sanāksmēm. Un ir zinu, ka vienu otru ministru no, nu, nu esmu sen jau redzējusi šais padomēs, bet tas prasa ieinteresētību, entuziasmu, un tas, nu, tad arī nav vairs tik ļoti saistīts ar šo balsošanas veidu. Um, ob die Europäischen Union agent... Vai Eiropas uh, Eh, savienība. Tātad eh, runā, eh, kā mūsu politika īstenosies tātad. Mēs koalīcijas vienošanos gatavojot arī vadījāmies no Lisabonas līguma. Tātad premjera bir birojā um, tātad tika sadalīts šīs ministrijas, un es neuzskatu, ka man kādi pienākumi būtu atņemti, jo es esmu pilnīgi noslogota. Es uh, braucu uz ārlietu padomēm, tur piedalos un arī eh, man ir eh, ārpolitiskā jomā daudzas bilaterālas tikšanās, līdz ar to neuzskat, ka man kādas pilnvaras būtu atņemtas, un ar šo darba kārtību es ļoti labi tieku galā. Transatlantiskās attiecības mēs runājam kā līdzīgi. Un es vēlētos, lai Eiropa būtu pašpārliecinātāka. Mesāriņš kungs. Jā. Es uh, nevaru visu pateikt ungāru valodā, bet es saprotu ungāru valodu. Nu, par uh, politiku attiecībās ar Krieviju atbildot uz uh, Uh, iepriekšējo jautājumu. Tātad šie instrumenti, kas mums ir saskaņā ar Dubli, Dublinas regulu, uh, ir vēl šie instrumenti izveidoti pirms globalizācijas laikmeta. Un tagad ir pavisam cita situācija, pavisam uh, citi skaitļi runājot par migrāciju. Mums ir nepieciešami jauni instrumenti. Tālāk par Krieviju. Krievija ir mūsu partneri daudzos jautājumos. Uh, un mums ir jāstrādā pie šiem tematiem, apzinoties, nu, ģeo, geogrāfisko, ģeopolitisko situāciju. ASEAN un Latīņa Amerika Atvainojiet, burtiski viena minūte man tikai attiecībā uz Latīņu Ameriku. Nākamnedēļ es mēģināšu pavadīt pēc iespējas vairāk laika, cik vien varēšu ar mūsu kolēģiem no Latīņa Amerikas, lai varētu tikties vēl ar dažiem, un ar dažiem jau esmu tikusies, un ģenerāla asamblējā tas būs arī mūsu darba kārtībā. Bet ir izteiciens vācu valodā. Okay Cannot... Tas nozīmē, mēs šeit runājam par prioritātēm. Mēs nevaram uztvert visas prioritātes, bet es šeit pilnīgi saprotu, ka mēs runājam par pusotru kontinentu. Faktiski mums visiem ir sasaiste. Jūs citā veidā esat skarta varbūt nekā es, kas nāku no maz Eiropas valsts, kas vairāk iemeslu dēļ vairāk skatās uz dienvedaustrumiem nekā uz Atlantijas okeānu otru pusi. Tas ir fakts. Tas ir fakts. Es atvainojos par to, bet esot reālisti. Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, bet nākamajos sešos mēnešos es risināšu, un tas ir veids, kā tas tiešām ir. Es vairāk risināšu tos jautājumus, ko es esmu izskatījis iepriekš, un ja jūs gribat tos risināt realistiskā veidā, tad es nevaru būt Centrāla Amerikā, Latīņa Amerikā, tādā pat pakāpē, kā risinot jautājumus ar citiem. Tas ir fakts bet mums ir ārējās darbības dienests. Un kā es teicu, nākamā nedēļā mums ir salaka sanāksme ģenerāla asamblē, un jūs minējāt ir tīpaši Nikaragvu un Venecuēlu. Mēs sekojam situācijai ļoti uzmanīgi. Austrijā mums vairs nav vēstniecības Karakasā, bet uh, mēs sekojam situācijai izmanto mūsu ārējās darbības dienestu, un, ja steidzamība to prasīs, tad varat man ticēt, mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai tur būtu. Un, kā es teicu iepriekš, sloga sadalījums arī, eh, domājot, un aizstājot Federika Magarīni, kur tas ir nepieciešams, es īsumā tikos, nezināksmē Latvijā-Amerikā, bet, ja steidzamība to prasīs, tad es tur būšu. Un Latvija-Amerika personīgi ir ļoti tuva manai sirdī. Thank you for your time. Liels paldies par jūsu laiku, ko jūs veltījāt visu labāko un ar nepacietību gaidu mūsu turpmākās tikšanās un cerams, ka labos apstākļos. Paldies! Ministra Knaisel, we thank you for this debate. Ministra Knaisele, liels paldies par šo diskusiju. Novēlam vislabākos vēlējumus un veiksmi Austrijai kā konsensus veidotājiem problēmu risinātāji plašā diapazonā Eiropas un globālās politikas jautājumos. Lielas paldies un drošu māju ceļu uz vīni. Kolēģi, mēs jau kavējamies par 20 minūtēm. Es tagad gribētu turpināt mūsu sanāksmi. Ja tie no jums, kas neesat interesēti lietu attīstībā Melnkalnē, tagad varat e, šo zāli atstāt tā, lai mēs varētu turpināt mūsu darbu pēc vienas minūtes. So, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, mēs jau kavējamies par 20 minūtēm, turpināsim un runāsim par piekto darba kārtības punktu ziņojums par 18. gada tātad komisijas ziņojums par Melnkalni apsprieduši eh, ziņojumu projektu par Serbiju, Kosovu, Albāniju jūnijā. Tagad mēs pievēršamies šai lieliskajai valstī. 25. gads. Eh, tas ir iezīmēts komis, no komisijas prezidenta puses kā indikatīvs datums, kad Melnkalne kopā ar Serbiju iespējams varēs būt gatava pievienoties Eiropas Savienībai, kamēr šī indikācija ir kā spēcīga motivācija, tomēr eh, šis temps un kvalitāte reformām noteiks pievienošanas procesu, un kamēr eh, tā ir vadošā lomā pievienošanās sarunās atvērusi 31 no 35 nodaļām un provizoriski noslēgusi e, trīs. Melnkalne saskaras ar lieliem izaicinājumiem svarīgās jomās, nodrošinot mediju drošību un bez liekas kavēšanās doda vārdu ziņu um, referentam Tanakungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es zinu, ka mēs tiekamies šodien pēcpusdienā, lai runātu par Melnkalni. Berlīnas procesa formātā sanāksmes notiek Londonā pilsētā, kuras pārstāv, protams, ka man ir žēl, ka manas valsts tagad iepriekšējais premjerministrs nevar, eh, nevarēja darīt, bet es esmu pārliecināts, ka būs panākumi lieli un tā būs pazīme, ka apvienotā karaliste. Uh, attiecībā uz Rietumu Balkāniem pēc Brexita arī būs iesaistīti, ka iepriekšējos gados, tagad jau astoņas gadus esmu bijis referents, es mēģināju rast atbilstošu līdzsvaru starp to, lai uzteiktu par progresu, vienlaicīgi atzīmējot to, kur ir nepieciešamība, jo vienmēr tāda ir nepieciešamība uz uzlabojumiem, jo Melnkalne paliek uh, priekšplānā. Uh, Es vienmēr izmantoju tātad šo jauno labo ziņos iepriekšējos komentāros, bet tagad 31 no 35 nodaļām ir atvērtas, kā jūs minējāt, un es domāju, ka mēs jau varam sagaidīt nedaudz vairāk, kā varbūt arī varētu no citām, ar kurām notiek sarunas pievienošanas valstīm un Melkalni, protams, šeit vajadzētu. Uh, um, uzteikt to, tā kā šeit šī latiņa ir augstāk izaicinājuma lielāka, un kopš iepriekšā ziņojuma ir bijusi prezidenta vēlēšanās ar prieku apsveicu prezidentu Ganveču vēlēšanās. Uh, ECO ziņojums konstatēja, ka visi e, vēlēšanu noteikumi tiek izpildīti, kas arī atbalsta, arī ļoti atbalstu, ka tagad atgriež gandrīz visas politiskās partijas uz Melnkalnes e, parlamentu pēc daļai boikota, kas ir bijusi kopš 16. gada. Un kā atzīmēts manā projektā ir vitāli svarīgi, lai visas partijas bez nosacījuma atgriežas atkārtoja savu iepriekšēju aicinājumu šeit komitejā. Uh, izpilda, vai arī e, saucot valdību pie atskaitas, redzot, ka ECO rekomendācijas um, panāktas, un faktiski to varētu atbilstoši īstenot tikai politiķi, kas tiešām ieņem savas vēlēt ievēlēšanu viedas ievēlētās un ne tikai kā valdības daļa un īpašu uzmanību šajā ziņā ar pievērsta nepieciešamību uzlabot situāciju žurnālistiem, mēdīju brīvība eh, Melnkalnē un diskusijas, kas notiek eh, par eh, ATCG un vadību, tas ir priekšplānā. Protams, tas ir vietējais jautājums, kas jārisina Melnkalnē, bet šeit es redzu iespēju, ka vajadzētu parādīt labo praksi, kas būs iespēja valdībai parādīt apņēmību, lai atbalstītu pilnīgi pilnīgi neatkarīgu mēdīju vidi, kurā darboties. Pēc gada laikā mēs redzam, ka viens žurnālists Olivera Lakečs ir sašauts kājā un tad Saidsa Dekavičs uz viņu ir uzbrukt ar automašīnas spridzekli ārpus viņa mājas. Tas noteikti ir brīdis, kad vajadzētu virzīt priekšu reformu. Attiecībā uz mediju brīvību abi žurnālisti bija procesā, viņi mēģināja atklāt korupcijas gadījumus, par kuriem bija informācija, un uz abiem tika mērķēts šajā gadā. Uh, Uh, protams, šie ir ārkārtas gadījumi. Mēs saprotam, ka ziņošanas periodā pavisam bija deviņi uzbrukšanas gadījumi no iebedēšanu, bet arī deviņi gadījumi ir pārāk daudz pret žurnālistiem. Protams, šī situācija, kam ir nepieciešams līdzeklis, ir to izlabota daudzējādā ziņā. Tas ir saistīts pēc mūsu aicinājuma tālāk cīnīties pret organizēto noziedzību un korupciju. Mēs mm, atbalstam eh, tagad jau to, kas ir izdarīts, un mēs gribētu, lai tas attīstītos tālāk. Un šajā ziņā es redzu, redzu, ka jau attiecībā uz Melnkalnes tiesnešiem um, tas ir, protams, cits labs solis. Un visbeidzot pāris vārdu par nepārtraukto uh, kriminālu procesu 16. gada apvērsumu mēģinājumā. Protams, ka es negribu izteikties detalizēti, par uh, tiesas lietu, kas notiek, tā kā es gribu atbalstīt to veidu, kā tā tiek novadīta tīpaši, domāju par to, ka visas tiesas sēdes ir publiski raidītas, tāda tiesu caurskatāmība, protams, atmaksāsies nākotnē, jo šī lieta ļoti izšķiroša. Uh, attiecībā uz visādām sazvērstības teorijām. Un noslēgumā gribētu teikt, ka Melnkalni joprojām ir uz pareizā ceļa. Eiropas parlaments atbalsta nepārtraukto progresu, kas ir panākts, ejot pareizā virzienā, un es domāju, ka tagad uh, uh, ir nepieciešams laiks, kamēr Melnkalna varēs kļūt par Eiropas Savienības pilntiesīgu dalībnieci nākotnē. Ar prieku uzklausīšu kolēģu komentārus no politiskām grupām, un es gribētu arī precizēt jebkādus konkrētus jautājumus vai kaut ko, kas ir izlaists šī teksta projektā. Paldies! Paldies, Čārlis Tenek! Un tagad gribētu dot uh, parlamenta uh, Melnkalnas delegācijas vadītājiem. Martin, paldies priekšsēdētāji, ja neiebilstat, runāšu divas reizes, jo Andre Lakis kā sociālistu ēnu pārstāvis lūdzu, lai to pateiktu, tā kā es uh, gribētu gan šeit, pēc tam no sevis. Uh, Vispirms uh, gribētu Lakis kungs pateikties Danikam par darbu un sadarbību, un viņš ir patiesi Melnkalnes uh, draugs, un, protams, ka vadība būs tā, uh, kuras iztrūks. Uh, Prezentācija attiecībā uz Rietumbalkānu stratēģiju Eiropas komisija pasvītroja to progresu, ko panāca Melnkalne. Gan drīz vai visas sarunu vešanas nodaļas ir atvērtas, nav uh, no laiku jau būs uh, pabeigtas, un Melnkalnes iestādes uh, turpinās un intensificēs darbs tā, lai Melnkalne varētu būt 28. dalībvalstu 25. gadu. Uh, Ondanaka uh, punktam uh, nu, mans kolēģis piekrīt attiecībā uz nepieciešamo uzlabojumu cīņā pret korupciju, likuma varu un preses brīvības aizstāvēšanu, bet arī nepieciešamību pēc tā, lai turpinātu uh, tiesu reformas un lai efektīvāk varētu izmantot sociālo budžetu, lai varētu veicināt sociālo drošību, ir ļoti pozitīva pazīme. Uh, stratēģijas par bērnu aizsardzību pieņemšanu un arī cīņa pret diskrimināciju darba tirgu. Un tālāk tiek rakstīts, ka mēs sagaidām gludu sadarbību attiecībā uz šo ziņojumu, kā tas bija arī iepriekš. Un tagad priekšstādā gribētu pateikties, pateikt dažus vārdus kā stabilizācijas un asociācijas komitejas dalībnieks. Pirmām kārtām es gribētu pateikties Tanakungam par, Čāsam Tanakam par visaptvarošu ziņojumu. Un no šī ziņojuma faktiski mēs esam izmantojuši tāpat arī ierosinātiem secinājumiem secinājumiem nākamās sanāksmes SIPC sanāksmē. Daži komentāri pirmām kārtām attiecībā uz auzīt, protams, ir laba ziņa, it īpaši runājot tātad šī opozīcijas, liekas, kas ir atgriezies, jo demokrātiskas un reformas darbības tas viss ir ļoti pro-eiropeiskas partijas, kas varētu spēlēt vitāli svarīgu lomu parlamentā, lai nodrošinātu to, ka valdība paliek uh, stabila ceļu attiecībos pievienošanos Eiropas Savienībā par prezidenta vēlēšanām. Šeit es nedaudz kritiskā gribētu skatīties, kā Čārlis teica, tas notika respektējot pamatbrīvības. brīvības Tomēr eh, padziļināta analīze norāda uz to, ka ļoti maz analītiski tiek ziņots par vēlēšanām, nebija nekādas atbilstošas televīzijas debates un vispārīgi bija diezgan grūti sabiedrībai un um, vēlētājiem izdarīt informētu izvēli starp kandidātiem. Caurskatāmība un profesionālisms vēlēšanu komisija arī tas ir izraisījis dažas bažas, zināmas bažas, un ECO ir nāc klāja rekomendācijām attiecībā uz visaptverošu reformu, un es zinu, kā valdība domā par to arī parlaments un ar opozīcijas atgriešanu esmu pārliecināts, ka varēs panākt progresu, lai varētu dabūt cauri dažas no šīm reformām. Par mediju brīvību. Džons uh, Tēnāks minēja bažas, bet man ir jāatzīmē atkal, ka uh, vispārēji izvērtējot situāciju, šī ir joma, uh, kur, uh, kā vislabākais, ko mēs varētu teikt, nav progress panākts. Uh, nevis progresa atpakaļ, bet nav progresa panākts attiecībā uz mediju brīvību, tad valdība ir jādara kas vairāk, lai varētu pastiprināt pūliņu šajā jomā. Viens jautājums, kas netika minēts Čārlza ziņojumā, un es domāju, ko vajadzētu uzsvērt, tas ir jautājums par uh, privātīpašumu tiesībām. Ir bijuši vairāki ziņojumi uh, arī delegācijām, ka Melkalnas iestādes arbitrāri izmanto ekspropriācijas uh, Uh, lietas, uh, sakot, ka tas ir valsts interesēs, un šķiet, uh, ka tas ir saistīts ar to, ka pietrūkst privāta īpašuma koncepcijas Melnkalnes konstitūcijā. Un arī publiskās ja valsts intereses, kas ir definētas, tās ir definētas ļoti neskaidrā veidā. Tāpēc cerams, ka vajadzētu darīt daudz ko, lai pastiprinātu privātīpašumu tiesības, arī cieši sasaistīt ar uh, Uh, to uh, īpašumu, kas ekspropriēts uh, komunismu režīmu laikā. Protams, kaut kas jau notiek, bet pārāk lēni. Un noslēgumā vēl gribētu pateikt, ka Čārlis ir milzīgi daudz pastrādījis attiecībā uz Melnkalni daudzu gadu garumā, kā pareizi viņa uzteica, ka tas arī. Un faktiski, kur viņš cildināja, tas bija arī labi, un kur kritizēt, un ne tā kā ceru, ka viņa ziņojums tiks pieņems. Paldies! Thank you, David Martin, for your... Paldies, David Martin, par komentāriem eh, un arī par es, kā SND ēnu eh, re, referentu. Vēl vēršamies pie citiem ēnu referentiem. Eiropas tautas eh, partijas grupa Petela kungs. Liels paldies, priekšsādātāja kungs! Es gribētu pateikties Eh, Tanaka kungam par vēl vienu ļoti labu ziņojumu, ļoti reālu ziņojumu attiecībā uz Melnkalni. Es ar prieku redzu to, ka ir panāks progress vispārīgi. Es neatkārtošu to, ko teica citi par atsevišķiem elementiem, kur vēl nepieciešams tālāks progress. Melnkalne ir atkal pierādījusi to, ka progresu var panākt. Un tieši tāpēc viņiem ir tik augsts status pievienošanās procesā. Viņi arī guva panākumus attiecībā uz robežas e, nodalīšanu ar Kosovu. Tieši tāpēc mēs varam lasīt, un es esmu pārsteigts, ka mēs varam lasīt e, prasību, lai atrisinātu robežu jautājumu arī ar citām valstīm. Uh, Austrijas ārlietu ministra arī minēja šo jautājumu, tāpēc gribētu redzēt to, ka valsts turpina iet pa šo pareizo ceļu, un mūsu delegācija būs nākamā nedēļā, un man par to liels prieks. Paldies! Thank you, Alois Peter. Paldies, Alois Petela. Rados kungs no ALDE grupas čestitati i zahvaliti gospodinu Tanoku. Paldies, priekšsēdē kungs. Gribētu uzteikt Tanaka kungu par ļoti labu un līdzsvarotu ziņojumu. Es piekrītu kopīgam izvērtējumam, ka pēdējo gadu laikā Melnkalna ir panākusi liela progresa, tomēr dažās svarīgās jomās progress nav panākts. It īpaši mediju brīvības jomā, kas ir viena no svarīgākajām jomām, kas apliecina valsts demokrātisku status. Nevien tikai iepriekšējā gada laikā, bet veselā virknē gadu laikā nav bijis panāks progress šajā jomā. Un tās ietver arī uzbrukumus pret žurnālistiem un viņu iebiedēšanu. Uh, arī finansiālu atkarību un tam līdzīgi. Pēdējo gadu laikā Melkalne ir pieņēmusi dažus ļoti svarīgus likumus. Likumus par ierēģiem arī e, par radio un televīziju Melnkalnē un par NVO finansēšanu. Tas viss sastāda ļoti svarīgu demokrātisku infrastruktūru. Tomēr tajās jomās mums vēl ir jādomā arī par to, kas notiks attiecībā uz šo ļoti svarīgo likumu īstenošanu, jo, kā mēs visi zinām, ir vieglāk pieņemt likumus nekā tos īstenot. Un maz progresa panāks nevien tikai mēdīju jomā, bet arī valsts iepirkumos, kas ir ļoti svarīgs korupcijas avots. Es gribētu uzteikt 25. nodaļu, kur ir runa par digitālo instrumentu izmantošanu, lai reģistrētu zemi un ēkas un būvniecības licenes digitālām tehnoloģijām ir jābūt vairāk izmantotām. Uzņēmēja darbība Melnkalnē un publiskai pieejamībai šajā jautājumā, tad šīs informācijas izmantošana eh, komercdarbībā ir svarīgi jautājumi nevien tikai attiecībā uz nekustamā īpašuma pārdošanu, bet arī visās citās jomās. Vēlreiz liels paldies, Tēnā kungs, par ļoti labu ziņojumu. Paldies! Hvala lijepa. Liels Paldies, Vesveģa kungs, zaļo grupa. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Gribētu arī pievienoties saviem kolēģiem un apsveikt Tanaka kungu par šo ziņojuma projektu. Tas ir ļoti labs un ļoti līdzsvarots teksts. Varbūt tāpēc, ka šis ir viens no vieglākajiem gadījumiem attiecībā uz Rietumu Balkāniem. Tā tas ir, bet jebkurā gadījumā sagatavot līdzsvarot ziņojumu ir māksla pati par sevi, tāpēc apsveicu jūs par to. Tomēr pēc visa teiktā es negribu pavadīt pārāk daudz laika par visu progresu, kuru mēs redzam un kur mēs atbalstam un stimulējam Melnkalnē. Mēs esam gandarīgi, gandarīti arī par vispārējo virzību, kā attīstās lietas ceļā uz Eiropas Savienības dalību. Un mēs vispārīgos vilcienos pilnībā atbalstam Rietumu Balkānu valstis un to, ka tās pilnībā pievienotos Eiropas Savienībai. Tomēr pēc visa teiktā man ir jāmina daži E, jautājumi, kas ir apšaubām 7. punktā. Referents pareizi saka, ka viens no svarīgākajiem elementiem cīņā pret korupciju ir pretkorupcijas aģentūra. Minēsim tikai to, ka viens augsta profesionāls NVO direktors, kas bija padomas dalībnieks, pamatā viņš ir atlaists no amata. Uh, Un tas nav vienīgais gadījums, kad līdzīgos amatos ir, piemēram, NVO pārstāvji, kas tiek nedaudz pastumti malā. Tas izraisa bažas vispārīgos vilcienos. Mēs nesakām, ka tā ir vispārīga tendence, bet tas izraisa bažas. Un mēs gribētu, lai šis jautājums arī tiktu pārdomāts, lai valdība padomātu par to. Cīņa pret korupciju efektīvā veidā, un šeit es runāju no pieredzes. Uh, Tā prasa caurskatāmību par to, kā tiek izmantoti valsts līdzekļi. Ne visas dalība valsts to izdara labi. Tomēr mums par nožēlu ir jāredz, ka liela daļa informācijas saskaņā ar jaunām legislatīvām izmaiņām, kas ieviestas jūnijā, ka šeit uh, caurskatāmība daudzos jautājumos, ka informācija par ceļu būvniecību, privatizāciju, enerģētikas sektors pat in, Uh, informācija par izmaksām no budžeta pirms vēlēšanu periodā. Arī tā ir tendence, kas ir jāpavērš uh, otrādi, ja šī valdība nopietni domā par cīņu pret korupciju, kā mēs tiešām domājam, ka viņa domā, tad caurskatāmība ir jākļūst par viņu prioritāti. Par vidi. Mēs pilnībā atbalstam ļoti labu formulējumu 29. punktā par Zelena Mēs tikai gribētu piebilst, ka ir nepieciešams vidas ietekmes novērtējums par eh, hidroplāniem, kur mēs iesniegsim grozījumus, kad būs ziņojums, pienāks laiks. Un arī projekts uz Maraģa upes apdraud teritorijas, kas ir aizsargājamas uh, likumdošanā. Un kā pēdējais jautājums Eh, kā daļa no delegācijas novērošanas komandai prezidenta vēlēšanās pilnībā piekrītu ECO vispārējiem ziņojumam. Un es tikai gribētu nākt klajā ar vispārīgu komentāru. Šobrīd tas nav tā, kā tas notiek vēlēšana dienā, kas patiešām ir svarīgi attiecībā uz to, cik taisnīgas un brīvas ir vēlēšanas gatavošanās vēlēšanām, ieskaitot un nevien tikai ierobežojot ar kampaņas periodu. Uh, Mums ir jārod kaut kāds veids, lai pievērstu vairāk uzmanību šim jautājumam, lai būtu efektīvi instrumenti, kā to visu arī izvērtēt. Lielas paldies! Lielas paldies, Musmesevičs! Thank you, Mr. President. Hadži Džordži kungam. Paldies, man nekas daudz nav piebilstams, tā kā Melnkalne ir daudz jau paveikusi. Eh, pirms iestāšanās procesā. Tāpat pateicos Tānoka kungam par lieliski sagatavoto un eh, izsvērto ziņojumu. Tomēr Melnkalnē vēl daudz kas ir arī jāpaveic, lai varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Bet es arī piekrītu Mesariča kungam, ka daudzas valstis saskaras ar tām uh, pašām uh, problēmām kā Melnkalne arī Eiropas Savienībā. Tātad korupcija ir nopietna problēma, tāpat Kopenhāgenes kriterija izpilde, plašsaziņas līdzekļu brīva darbība ir nopietna problēma šai valstī. Valsts uh, naudas uh, izlietojums Eh, šie līdzekļi būtu jāizlieto efektīvāk. Un eh, ziņojumā ir arī eh, norādīts, ka Melnkalne ir iestājusies NATO. Mūsuprāt, dalība Eiropas Savienībā nav nekādi saistīta ar valsts uh, vēlmī darboties kādā citā organizācijā. Paldies! Paldies Haģi Džordžu kungam! FDD grupas pārstāvi nav, e NF grupas pārstāvi nav, pie politiskām grupām nepiedarošie deputāti arī neviens nevēlas izstāties, un man vēl ir lūdzas vārdu Piculs kungs. Paldies! Es vēlos arī eh, ļoti atzinīgi novērtēt Čārlis Tānoks sagatavoto ziņojumu. Tas ir līdzsvarots. Melnkalne pēdējo gadu laikā eh, ir sasniegusi ievērojumu progresu, bet ir ziņojumā arī norādīts eh, uz to, ka pastāv nopietnas problēmas, liels skaits slepkavību, vardarbības saistībā ar uh, organizēto noziedzību, pilsoņu drošība ir apdraudēta, tāpat ir apdraudēta plašsaziņas līdzekļu brīva darbība, tiek iebaidīti žurnālisti. Bet uh, ir sasniegts daudz, ir atvērta 31 no 35 sarunu uh, nodaļām. Un uh, ir notikušas prezidenta vēlēšanas, ir bijuši daži trūkumi, kas būtu jānovērš. Melnkalne aktīvi atbalsta reģionālo sadarbību un tuvākajā nākotnē būtu jāatrisina arī robežu strīdi ar kaimiņu valstīm. bet pirms iestājas Eiropas Savienībā Melnkalnē vēl daudz kas ir jāpaveic un jāpielāgojas Eiropas standartiem. Tādēļ valdība ir jāturpina dialogs ar pilsoņiem un visa prog procesa uh, panākumi ir uh, saistīti ar kontaktiem uh, starp valdību un opozīciju. Un apsveicams, ka opozīcija ir atgriezusies parlamentā. Paldies! Paldies! Tonino Piculs kungam vai vēl kāds kolēģis vēlas uzstāties? Nē, neviens nevēlas. Tad es gribētu jautāt, vai ir uh, kāds uh, no Dēgā Near pārstāvis zālē. Lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Godātais Tanoka kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, vispirms vēlos uzteikt uh, referentu par rezolūcijas priekšlikumu, ko viņš ir sagatavojis. Tajā ir uh, Uh, atspoguļoti mūsu ziņojuma galvenie punkti, arī tas, kā komisija turpina atbalstīt šo reģionu. Mēs pievēršam uzmanību strateģiskām prioritātēm, uh, kas tika apspriest samita, Balkānu samita laikā ir uh, uh, iestāšanās sarunu ietvaros atvērta 31 nodaļa, 3 ir slēgtas, uh, 17. nodaļa ekonomikas un finansiāla politika tika atvērta 25. Uh, jūnijā samita laikā. Katra valsts tiek vērtēta pēc uh, saviem sasniegumiem. Uh, bet uh, šis uh, mērķis var tikt sasniegts, ja Melnkalne novērsīs trūkumus uh, tieslietu sistēmā, cīnīsies pret cilvēku kontrabandu un arī aktīvāk tiks konfiscēti nelegāli iegūti līdzekļi. Tāpat ir uh, plašsaziņas līdzekļu situācija satraukta, satraucoši ir atlaista no darba plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāji, tiek iebaidīti žurnālisti 23. un 24. nodaļa. Darbs pie tām joprojām arī būs svarīgs sarunu. Uh, gaitai. Mēs regulāri aicinām visus politiskos spēlētājus Melnkalnē mazināt spriedzi un atsākt politisko dialogu parlamentā. Tas, ka vairums politisko partiju ir atgriezušās parlamentā, ir uh, pozitīvs solis un šīs process jāturpina. Uh, esam pārliecināti, ka vēstījums no parlamenta puses un komisijas puses dos uh, ieteikumus uh, Melnkalnei uh, par to, kā virzīties uz priekšu iestājas procesā un kā viss tiks vērtēts pēc konkrēti sasniegtiem rezultātiem. Pateicamies jums par sagatavoto rezolūcijas priekšlikumu un par jūsu uh, nozīmīgo ieguldījumu šajā darbā. Paldies Himinēro kundzei! Vai kāds vēl vēlas uzstāties no Eiropas komisijas ārējās darbības dienesta? Nē. Tad uh, vārds atkal Čārlzam Tānokam. Paldies priekšsēdētāji. Es ļoti uh, augstu vērtēju uh, kolēģu atbalstu un poz, labu, labos vārdus. Uh, un uh, to, ka 2025. gads varētu būt mērķis datums Melngalmas dalībā Eiropas Savienībā. Nu, tas, ka sociāls grupa iestājas par īpašumtiesībām, man ir kaut kas uh, tiešām jauns un ļoti patīkama ziņa. Nu, uh, uz, tas tad būtu tā jāturpina arī turpmāk. Tātad jūs runājāt par vēlēšanu norisi, ka varbūt nebija pietiekamas uh, sabiedrības debates, ka nebija varbūt pietiekami liela kandidātu izvēle. 31. punkts Alois Peterle arī tā uh, lakoniski komentēja par uh, robežas demo, demarkāciju arī virknē runātāju pieskārās plašsaziņas līdzekļu brīvai darbībai. Es nebiju informēts par digitālu zemes reģistru 25. nodaļā. Mesāriķis kungs un zaļie runāja par pretkorupcijas aģentūru, par ierēģu atlaišanu no darba Jā, man varbūt jā, iegūst papildu informāciju, bet uzskatu, ka ir svarīgi stiprināt šo aģentūru, tīpaši uh, par publisko iepirkumu, par līgumu slēgšanu. Svarīgi ir arī domāt par vides aizsardzību. Uh, Uh, Melnkalnē. Nu, tā vispār ir, uh, uh, Melnkalna sevi uzskata par ekoloģisku valsti, kas ir tā intreģējoši. Tāpat tika pieminēts NATO, jā, šeit mums ar goe jau ilgi šis strīds pastāv gadu gaitā jau, nu, šis jautājums jāizšķir balsojumā nu, daudzpusējas multilaterālas organizācijas, kas aizstāv demokrātiju un mūsu kopīgās eh, vērtības, nu, saskaras ar tādu spiedienu un īpaši uzbrukumu tiek vērsti pret NATO. Mums būtu eh, jāatbalsta Melnkalnes centieni šajā jomā, un, protams, eh, Eiropas Savienība tad būtu nākamais solis. Paldies Čārlzam Tanakam par noslēgumu komentāriem. Paldies arī kolēģiem par uh, jūsu ieguldījumu. Tā tad atgādinu, ka uh, grozījums var iesniegt līdz 30. augustam pulksten 11. Izskatīšana, grozījuma izskatīšana 27 septembrī un balsojums komitejā būs 8. 9. decembrī un plenārs sēdē būs uh, bal balsojums novembrī. Paldies, esam jau atguvuši 15 minūtes no zaudētā laika. Un tagad uh, nākamais darba kārtības punkts - Eiropas Savienības 2019. gada uh, vispārējais budžets visas iedaļas. Vispirms mēs eh, grozīsim komisijas eh, iesniegto budžeta projektu un pēc tam apspriedīsim atbilstošo rezolūciju eh, un mūsu atzinumu. Un tādēļ es došu vārdu uh, Benifeikungam, kurš pastāstīs par sagatavo atziļumu projektu un par iespējamiem grozījumiem komisijas sagatavotajā budžeta projektā. Paldies! Vēlos pateikties visu grupu pārstāvjiem par mm, doto ieguldījumu, definējot mūsu komitejas prioritātes attiecībā uz 2019. gada budžetu. Tāpat pateicos budžeta komitejas kolēģiem, kuri ar mums sadarbojās un ņēma vērā arī mūsu paustās bāžas. Un mēs esam šobrīd izšķirošā posmā, strādājot pie budžeta. Mēs jau esam Tātad mums sarunu gaitā būs jābalstās arī uz mūsu lēmumiem sarunās ar padomi. Nu, dalību valstis pēdējo gadu laikā ir uh, apcirpušas budžetu, un mēs uh, cīnāmies par to, lai uh, dalību valstis piešķirtu pietiekamus līdzekļus, lai Eiropas Savienība varētu ārlietu jomā darboties efektīvi. Mums uh, tā kā apjoms ir ierobežots, mūsu dokumentā ir runa par galvenajām prioritātēm, par līdzekļu palielinājumu instrumentam, kas paredzēts Turcijai bēgļu atbalstam un līdz ar to citu tām krīzēm, to noregulēšanai atlikušie līdzekļi bija ierobežoti. Uh, Pagājušā, tātad februārī tika uh, apstiprināts e, e, pirmsiestāšanās uh, instruments Rietumu Balkāniem, lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību. Uh, Tāpat svarīgi ir saglabāt uh, Turcijas instrumenta otrā posma finansējumu. Tātad sadalījums 1 miljārds, 2 miljārds starp Eiropas Savienību un dalību valstīm un ir pārāk mazas elastības iespējas kaimiņa attiecību instrumentam. To mēs redzējām saistībā ar Sīrijas krīzi un Ukrainu Āfrikas trasta fondu. Tāpat ir jādomā par atbalstu sniegšanu Ukrainai un Tunisijai, Libijas stabilizācijai, jāstiprina demokrātijas cilvēktiesību instruments, it īpaši sadaļā, kas veltīts cilvēktiesību aizstāvju atbalstam. Tāpat jāatbalsta tuvējo austrumu miera process, un es arī tuvāko dienu laikā uh, uh, jums iesniegšu virkni grozījumu, lai papildinātu šo tekstu, kas vēl nav pilnībā pabeigts. Un es arī uh, ņemšu vērā punktus no budžeta komitejas vēstules, ko nu pat pieminēju un es uh, pateicos visiem kolēģiem par labo sadarbību, kas mums ir bijis līdz šim. Grācija, senjora Benefei. An... Paldies Benefei kungam. Tālāk nonākam pie runātājiem saskaņā ar mūsu sarakstu. Until now only one colleague. Šķiet, ka runāt pieteicies tikai viens kolēģis, tā varētu būt. Ne divi. Pirmām kārtām izcilējam vienīgajam Kristianam Predam lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Nu, nākas konstatēt, ka mēs šeit vispār tikai pieci deputāti esam klāt šeit un šobrīd komitejas sēdē. Un visiem, protams, vēl jau saulēcīgi labu atvaļinājumu nenoliedzami. Bet tālāk. Bet kas attiec uz šo atzinumu, ko sagatavojas mūsu kolēģis Benifejs Gribu teikt viņam paldies par šo pirmo dokumentu projektu. Runājot par ārējiem finanšu instrumentiem, tieši piekrīt viņam lielās līnijās attiecībās nākamā gada budžetu. Tieši to, ko viņš runā par ceturto sad sadaļu kategoriju. Domāju, ka jā Šeit esam pavirzījušies uz priekšu, bet gribu piemetināt, ka vienlaikus ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka šis pieaugums pašos pamatos paredzēts eh, bēgļu atbalstam Turcijā. Pārāk neliela nu, tāda manipulēšanas mārža ir, piemēram, citu krīžu gadījumā, kas būtu kaimiņu reģionā. Tāpat arī šis samazinājums līdzekļiem, mm, nu, piemēram, Rietumu Balkānu reģionu reformām – Ja mēs vēlamies ticam, pildīt savu saistības attiecībā ar šo reģionu, vai tad varam šādā veidā samazināt līdzekļus? Nu, ministra nu pat jau teica, viņi tos pat nesauc par Rietumu Balkāniem, par pat Dienvidu Austrumu Eiropu. Nu, līdzekļus samazināt šai jomā ir ne, neloģiski, tā taču tāda izšķirīga svarīga joma Eiropas nākotnē. Visas šīs valstis. Nu, tāpat man uztrauc arī šis finansējums, kas tiek, ka tiek runāts, ka par daudz finansējumu Eiropas kaimiņattiecību instrumentam. Un es nezinu, vai tam pievērst pietiekam uzmanību šai atzinumā. Kopējās drošības politika. Tur līdzekļi samazināti. Un gribu vienlaikus uzsvērt, cik svarīgs ir šis instruments stabilitātes un miera veicināšanai ārējā darbībā. Tāpat arī tam svarīga izšķirīga loma, piemēram, un tam vajadzīga atbilstīga budžeta resursa. No otras puses, eh, šīs programmas integrēšana kopējā aizsardzības eh, jomā, varētu paredzēt arī sagatavošanās pasākumus eh, aizsardzības jomā. Un tādā veidā šo aizsardzības jomu varētu konsolidēt. Esmu pārliecināts arī, ka turpmākajos eh, mēnešos man būs laba sadarbība ar citiem mēnu referentiem un Benitai kungu tieši tāpat. Un domāju, ka visas šīs domas beigu beigās mums izdosies iekļaut arī mūsu komitejas galā atzinumā. Paldies priekšādātāji! Paldies. Paldies Kristianam Predam. Tālāk došu vārdu Sabīnai Lēzingai, lūdzu. Liels paldies. Pirmām kārtām gribēju teikt, ka runāšu vāciski un vēlos paust solidaritāti tulkiem. Šodien 36. streika diena, jeb, nu, šīs akcijas diena. Benefeja kungam liels paldies, arī varu izteikties pavisam īsti šai ziņā. Kopumā lielā mērā mēs varam piekrist jūsu atzinumā paustajam, it īpaši tur, kur runājat Turciju. Un tās instrumenti mēs atbalstam jūsu šeit uzrakstīto. Tāpat laikā šos trasta fondus kopumā tomēr mēs, nu, skatām visai kritiski. Nu, pirmam katam tāpēc, ka trūkst pārskatāmības. bet arī no nu, attiecībā uz to, kas no tiem tiek finansēts. Ir īpaši Trust fonds Āfrikai mums nešķiet pie, pieņemams. Septītajā atzinuma punktā te var jums piekrist um, par to, ka nepieciešams vajadzīgs vairāk uh, finansējumu konfliktu risinājumiem. Tāpat laikā vienmēr no jauna atkal pietrīkst, pietrūkst Eh, finanšu līdzekļu, bet, nu, bet tāpat laikā tas saistīts arī ar, atbilstīgiem, ar atbilstīgu politikas virzienu trūkumu. Nu, piemēram, Ukrainas gadījumā mūsuprāt, šeit eh, nu, visa šī neoliberālā politika arī nespēs mums neko dot. It īpaši tad, ja korupciju neskatīsim nopietnāk šajā gadu kontekstā. Tunisija tieši tāpat, Tunisijas gadījumā, nu, šī ekonomikas palīdzība no Eiropas Savienības ir bijusi uh, plaša, bet nav nesusi nekādus um, rezultātus faktiski valstī, gluži pretēji. Lībijas gadījumā reāla miera politika, tāda iekļaujoša miera politika prasa arī vidutāji, tātad starpniekus. Nedrīkst pieļaut, piemēram, bru, bruņojumu eksportu, jo tas nereti tiek tūlīt pēc tam ļaunprātīgi izmantots. Un šī Eiropa, taču, kas vienmēr iestājas par cilvēktiesībām un humanismu un tā tālāk Lībijas un Ziemeļāfrikas gadījumā, tāpat laikā eh, nu, novērojam, ka šīm valstīm tiek sūtīti finanšu līdzekļi, nekontrolējot eh, un nav faktiski tas, kā viņus cenšas atturēt no pārceļšanas pāri jūrai. Nu, tas nav tāds atbilstīgākais veids. Paldies, Lozings kundzei, godātie kolēģi. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Lūdzu, pavisam īsi. Saka Hāna kungs, paldies. Gribēju kaut viņam teikt, ka labi pastrādājas, viņš ir pie šī dokumenta, cerams, ka tas būs skaidrs ziņojums. Un domāju, ka mēs varēsim vēl tālāk to nedaudz arī uzlabot bet Brando ir paveicis ļoti labu darbu. Paldies! Labi, paldies. Es domāju, ka mēs visi varam tikai un vienīgi piekrist šiem uzlabus vārdiem attiecībā uz Benefei kunga darbu. Nu tad tādā gadījumā došu vārdu Markam Džonsonam, kas ir DG Near direktors. Lūdzu, vai jūs esat brits vai īrs? Īrs. Lielas paldies priekšādātāji! Paldies arī referentam. Šis, šī atzinuma prezentācija nāk ļoti veiksmīgā brīdī. Ir īpaši ņemot vērā pašreizējo budžeta procedūru attīstību, jo padome virzās uz priekšu arī ar savu budžeta apspriešanu, un rīt koreper paredzētas diskusijas un tiks ieņemta nostāja attiecībās budžeta projektu tādā formā, kā to likus priekšā komisija divas lietas no visām šīm diskusijām padomē izrietējušas līdzsem un kas sasaistās tiešām ar šo atzinumu. Un droši vien tas būs saistīts arī ar nākamo um, soli jūsu budžeta izskatīšanas procedūrā un gribu tās arī pieminēt. Tas attiec pirmkārt uz Rietumu Balkāniem, kas arī tik vairāk kārt pieminēts, un otrām kārtām Turciju. Tas, ko es vēlos darīt Turcijas gadījumā, šai gadījumā, šai šobrīd, eh, nu, ņemot vērā, ka vienu otru šo dokumentu ir grūti atšifrēt, gribētu, tā teikt, ieviest nelielu skaidrību šajā priekšlikumā, ko esam nolikuši mm, šeit uz galda visiem priekšā, un vēlamies jūs informēt arī par jaunāko, jaunākajiem notikumiem šai kontekstā. Tad, kas attiecas uz mūsu budžeta priekšlikumu sagatavošanu, mēs parasti vadāmies no tiem skaitļiem, kas iekļaut mūsu indikatīvajā stratēģija dokumentos. Un tādā kontekstā īpaša summa tika piešķirta lūk konkrēti šam Turcijas instrumentam. Bet pagājuši gadu, protams, piedzīvojam tādu veidu notikumu attīstību budžeta kontekstā, kas noveda pie neto samazinājuma 175 miljonu apmērā tai summai, ko komisija ierosina eh, šim, eh, šai līnijai atvērēt nā, eh, nākamo gadu. Un tāpēc budžeta noslēgumā tātad 175 miljoni mazāk līdzekļu pieejams nekā tas, ko mēs ierosinājām. 105 no tiem tika izmantoti citiem iemesliem un 70 miljoni tika iekļaut rezervē. Turklāt šī gada sākumā veicām izpildus izvērtējumu attiecībā uz EPA regulējumu un tādējādi nonācām pie vēl tālāka līdzekļu samazinājuma Turcijai par vēl 75 miljoniem eiro Līdz ar to kopējais samazinājums 2018. gadā Turcijai bija 253 e, miljonu eiro. Nu, acīm redzami, mēs esam likuši vērā parlamenta nostāju attiecībā uz 2018. gada budžetu pagājušajā gadā, un arī tāpat ņēmām vērā mūsu izpildes novērtējumu rezultātus. Un tad, kad komisārs Hāns bija šeit pie jums uz strateģisko dialogu par eh, indikatīvo strateģisko dokumentu pārskatīšanu, tad tika jau minēts, ka būs tālāki samazinājumi. Un tas ir tieši tas arī, ko esam piedzīvojuši, ko esam izdarījuši attiecībā uz Turciju, attiecībā uz 2019. gada budžeta priekšlikumu. Un tātad, ja mēs būtu raudzījušies uz finanšu plānošanas aspektu, tad parastā kārtā mēs ierosinātu Turcijai 100, 650 miljonu apmērā. Uh, nedaudz zem 150 miljoniem. Faktiski summa, ko ierosinam Turcijam, ja izslēdzam attiecīgo bēgļu instrumentu līdzekļus, kas ir ļoti svarīgs elements šajā gadījumā, tad tādā gadījumā ierosinātā summa ir 252 miljoni, par 252 miljoniem eiro mazāk, un līdz ar to neto summa visās budžeta līnijās Turcija ir mazliet mazāk par 400 miljoniem eiro. Tātad ierosinātā summa 395 miljoni Turcijai. Esmu par budžeta līnijām runājis daudz un dikti. Un te nu, man vēl tāda neliela atkāpa Puškina prozā, respektīvi. Mm, bu, budžeta līdzekļu Turcijai trīs eh, līnijās iekļautu. Divas budžeta līnijas ir tādas, kas iekļaujas mūsu ģenerāla direktorāta kompetencē. Tas ir 22. Uh, eh, sad, sadaļā tā ir atbalsts politiskām reformām un ar to saistītiem eh, progresīvam saskaņošanai ar ES tiesību aktiem. Otra attiecīga budžeta līnija ir ekonomika, sociālā un teritoriālā attīstība. Un tad ir vēl trešā budžeta līnija, kas savukārt ir DG Agri eh, kompetencē, un tā ir tieši tāds pats nosaukums kā otrai Eh, šai līnijai, respektīvi atbalsts ekonomikas, sociālām un teritoriālajām attīstības eh, procesiem. Nu, tas ir tas galvenais izdevuma postrens savukārt, tad lauku attīstībā šādām pirmsiestāšanās valstīm. Kas notika? Papildus mūsu samazinājumam šiem 252 miljoniem eiro mūsu priekšlikumā, ja to salīdzinām kopā ar finanšu plānošanas procesu un indikatīviem strateģiskiem dokumentiem, padomu pieņēma nostāju Un tā ir apstiprināta darba grupā, un man nav nekāda pamatojuma domāt, ka tā varētu nebūt tā um, padomas drīz pieņemamā nostāja kopumā attiecībā uz budžetu paredz tālāku samazinājumu budžeta līnijā, tur, līnijās Turcijai, tālāk samazinājums par gandrīz 147 miljoniem eiro. Šis samazinājums pilnībā pievēršas pirmajai budžeta līnijai, ko es nu pat nu minēju. Un pirmā budžeta līnija atgādināšu ir atbalsts politiskām reformām kas saistīti un tālākām progresīvai saskaņošanai reiz tiesību aktiem. Ja šis grozījums, šis samazinājums, šī nostāja kļūst par gala nostāju attiecībā uz budžetu, tad tādā gadījumā mēs sastapsimies ar problēmām. Jo šī budžeta līnija ir tā, ar kuras palīdzību mēs atbalstam Turcijas līdzdarbību ES programmās. Es runāju par tādām programmām kā Erasmus, Fiskālis, Muitas Savienība, cīņa pret narkotikām, tie, tiesību sargāšanas e, programmas, un tas ir arī atbalsts, ko mēs nododam tālāk pilsoniskai sabiedrībai Tātad, lai līdzdarbotos šais programmās, Turcija maksā tieši no šiem līdzekļiem un pienākums šādas eh, izdevumu kontekstu, nu, kaut kāda veida, mm, tādu kā biļeti nopērkot samaksāt, tas ir starptautiskajās tiesībās noteikts princips, lai Turcija varētu līdzdarboties šais programmās. Un tāpēc es vajadzētu turpināt solījumu un šos līdzekļus Turcija tomēr piešķirt. Tāpēc mēs savukārt esam ļoti uztraukšies par šo padomas nostāju un lēmumu. Gribētu tomēr tikai vēl atgārdināt, ka ja parlaments šo lietu nelabos, šo priekšlikumu negrozīs um, tādā formā, kā tas šobrīd nāk no padomas. Tātad, ja netiks iesniegti grozījumi par šai, šeit budžeta summas atjaunošanu, tad šāda veida samazinājums stāsies spēkā, un tad, kad nonāksim pie samierināšanās, nekādas diskusijas par to vairs nerorisināsies. No otras puses, un es domāju, ka, nu, vismaz gribētu cerēt, ka pastāv dažādi viedokļi par to visi, ja parlaments vēlas samazināt budžetu Turcijai 2019. gadā, tad tādā gadījumā es drīzāk gribētu jūs aicināt kā parlamentu izsvērt iespēju, kuru budžetu līniju jūs izvēlaties, lai šo samazinājumu īstenotu. Jo tās budžeta līnijas, kam pievērsies padomu šobrīd, ir tā budžeta līnija, kas faktiski tiešām eh, veicina tās lietas, kas mūsuprāt palīdz situācijai attīstīties pozitīvi Turcijā šobrīd. Otra lieta, ko gribēju minēt, ir saistīta ar Rietumu Balkāniem. Faktiski, tad, kad samazinājām Turcijas aploksni par 252 miljoniem, mēs 200 miljonus šo līdzekļu piešķīrām Rietumu Balkānu sadaļai. Tātad, ja salīdzinam stratēģijas dokumentus un finanšu plānošanu, kas, piemēram, bija aktuāli pirms gada, ar tiem ierosinājumiem, ko ierosinām attiecībā uz nākamā gada budžetu šobrīd, tad ir neto pieaugums par 200 miljoniem eiro. Šie līdzekļi šobrīd ir paredzēta daudz valstu programmām, tātad multilaterālām programmām, un tas nāk kā kombinācija tam, ka vēlamies atbalstīt tālāk eh, reformas, kur savukārt citur ir bijuši samazinājumi. Vēlos jums to izskaidrot. Finanšu plānojumā konstanta summa politisku reformu atbalstam bija 189 eiro, miljonu eiro. Pagājušā gada budžeta procedūrā šī summa tika palielināta par 10 miljoniem šim gadam un faktiski samazinājums, nu tāds iedomātais samazinājums ir tikai e, samazinājums salīdzinājumā, ja ņem vērā jau šo papildus palielinājumu. Tad, nu, tad lūk, tādas divas lietas, ko vēlējos jums izklāstīt. Un tas, ko vēlos teikt komitejai, ir tas, ka, protams, ka DJ Nier vienmēr ir gatavs sniegt jums tālāku informāciju, jeb kādu veidu atbalstu, kas jums varētu būt nepieciešams, jeb kādu veidu skaidrojumus, papildu faktus eh, un tā tālāk, ja tas jums būtu vajadzīgs, mēs būtu tikai un vienīgi ar prieku, tad jums šādā veidā arī palīdzēsim. Paldies! Paldies, Džonsona kungs, saka priekšādātājs, paldies par šīm ļoti detalizētajām piezīmēm. Nu tālāk, pirmkārt, gribu vaicāt Benifei kunga, vai jums ir kāda vēlme reaģēt uz to visu, ja jā, tad lūdzu. Yes, um, I'd like to... Jā, es gribētu pateikties visiem kolēģiem par paveikto darbu, ko mēs kopīgi padarījām arī par laipnajiem vārdiem šodien. Un arī par konkrēto izteikumu un komentāru no diģinieru puses. Es gribētu teikt, ka, protams, šāda veida šāda bāžas ir saprotamas, bet es domāju, ka mums būtu daudz vieglāk strādāt pie padomis ar šo jautājumu, ja jums mums varētu sniegt tātad komiteju un it īpaši man kā referentam detalizētāku informāciju. Bet atvainojiet, jā, komitejai, kā es teicu, vispirms referentam būtu pat vēl liederīgāk, bet visai komiteja caurskatāmības labad, lai varētu sniegt papildus informāciju par to, kādā veidā jūs uzskatāt, ka šis atbalsts pilsoniskai sabiedrībai budžeta līnijā, kur jūs minējāt, ka tur arī tā teikt ieceļošanas biļeta programmām, varētu teikt, mums vajadzētu vairāk detaļu konkrētu skaitu, lai mēs varētu iestāties par šiem jautājumiem. Es domāju, ja jums mums varētu dot arī eh, konkrētāku sadalījumu par veidu, kā naudas līdzekļi tiek izmantot, tad es domāju, ka mums būtu vieglāk arī strādāt pie šī jautājuma. Un vispārīgi eh, šie argumenti, ar kuriem mēs nācām klajā, uh, nācāt klajā, tad es pats arī domātu kā par kaut ko tādu, kas ir saprātīgi, tāpēc ir nepieciešams domāt par detaļām. Paldies jums un paldies jums arī par jūsu ieguldījumu. Paldies! Starp laikā gribētu ļoti sirsnīgi sveikt īpašo viesi. Tātad Vācijā ir 16 zemes un pati jaunā, pati skaistākā Nīdezaksen. Uh, mājas valsts, un es domāju, ka kolēģi piekristīsies un gribētu sveikt e, mūsu komitejā e, šīs zemes finanšu ministru. Paldies! Un tagad Vai ir kādi citi komentāri? Tātad, ja no jūsu puses nekā nav, tad gribētu atgādināt, ka galīgais termiņš grozījumiem būs pirmdien, 16. jūlijas. Gan atzīmuma projektam, gan arī budžeta grozījumiem. Tā tad ir jāiesniedz tikai angļu valodā šie grozījumi. Labi. Un mēs ceram, ka balsojums varēs būt 29. augustā. Tālāk septītais darba kārtības punkts. Citi jautājumi ir kaut kas no jūsu puses, ja nē, Tad nākamā sanāksme būs 29. Eh, un 30. augustā, un tagad slēdzam mūsu sanāksmi un turpināsim precīzi pulksten piecos paplašinātā birojā, un tikai ANFET koordinātoru biroja dalībnieki ir aicināti šeit palikt. Liels paldies, lai jums brīnišķīgs vakars un jauka futbola spēle!